be serious. Let us start with our session of the subcommittee. Sāksim uh, darbu mūsu apakškomitejā cilvēktiesību jautājumos. Šī ir pēdējā darba sesija šai sasaukumā, un kā parasti mums ir ļoti piepildīta darba kārtība. To jūs esat saņēmuši. Jēklis kundze vēlējās runāt par ziņojumu uh, par droā delegāciju uz Kazahstānu un izskatīt to eh, pirms uh, cilvēku tiesību padomes delegācijas paziņojuma. Es domāju, ka var to izdarīt. Tad 7. un 8. punktu apmainīt vietām. Tagad pirmais darba kārtības saturiskais punkts - AFED droā ad hoc delegācijas atskaite uz Katāru 23. un 24. martā. Mēs koncentrējamies šajā delegācijā uz migrantu strādnieku situāciju. Priekšstādāju konference pieņēma lēmumu šādu delegāciju nosūtīt uz Katāru Mārajo Devita uh, kunga vadībā. Viņš vadīja abas delegācijas. Un jūs atcerēsieties, ka februārī mēs par to runājām mūsu komitejā bija starptautiskās darba organizācijas pārstāvji, FIFA uh, pārstāvji, mums bija FIFA Pro, profesionālās uh, futbola spēlētāju organizācijas pārstāvji. Un uh, vispārējās debates par pasaules futbola čempionātu joprojām skar šos migrantu strādnieku tiesību jautājumus. Rīkosimies tagad šādi. Es lūkšu Devida kungu sākt. Viņš pastāstīs mums par delegāciju, pēc tam Ričards Howards, kas arī piedalījās delegācijā, uzstāsies es un varbūt vēl citi. Devid kungs, paldies priekšsādātāji. Visu pirms gribu teikt, ka man bija tas gods, gods um, strādāt ar jūsu pieminētajiem kolēģiem un citiem. Es gribētu divas lietas īpaši izcelt. Pirmkārt, jāpiemina tas fakts, ka mēs devāmies uz Katāru uh, un uh, Katāras uh, iestādes ļoti aktīvi ar mums sadarbojās, sniedza visu vajadzīgo informāciju, mums ļāva apmeklēt visas tās vietas, kuras gribējām apmeklēt. Nu, protams, Eiropas Savienības eh, vēstniecība, diemžēl, ir Riadā. Un joprojām Katārā nav Eiropas Savienības delegācijas. Mēs eh, ārējiem dienestam nosūtījām oficiālu pieprasījumu, oficiālu jautājumu par to, kāpēc tieši šajā valstī mums nav savas pārstāvniecības. Un es domāju, ka mums e, jāsaprot, ka mums e, Vanuātu ir e, delegācija, bet Kuveitā, Bahreinā vai Katārā mums delegācijas nav. Tas nav pareizi. Bet nu tagad runājot par šo misiju. Tas labākais rezultāts varbūt ir tā informācija, kuru ieguvām no valdības locekļiem, no Eh, dažiem spēlētājiem, tas skaitā no premjerministra, proti eh, viņi tagad pārskata kafala sistēmu, šo sponsorēšanas sistēmu jūs pazīstat, tā pastāv eh, visās valstīs reģionā izņemot Bahreinu, kas atteicās no tās pirms trīs gadiem, bet Katārā šī sistēma joprojām pastāv, kaut gan tagad Bet mēs dzirdējām, uh, ka šī sistēma tiek pārskatīta. To uzsvēra gan valdības pārstāvī, gan uh, citas grupas, ar kurām tikāmies. Mēs ceram, ka drīzumā būs jaunā sistēma. Mēs uh, ceram, ka ar to izdosies atrisināt uh, lielāku daļu no tām problēmām, par kurām mēs runājām ar uzņemošo pusi. Mēs uh, apmeklējām arī deportācijas centru Dohā un redzējām, kādi tur ir apstākļi. Mums bija iespēja tikties arī ar dažiem cilvēkiem, kas eh, guva fiziskus ievainojumus kafāla sistēmas rezultātā Viņi stāstīja mums par savu pieredzi. Un mums tas tiešām uh, bija uh, traumatiska tikšanās. Diemžēl mēs nevarējām apmeklēt uh, uzņemšanas centru, kā tas bija paredzēts, jo Dohā ir liela problēma ar sastrēgumiem un uh, Uh, bija divas sanāksmes, no kurām nācās attiek, atteikties. Tad viena bija no, ar vienu no trīs cilvēktiesību organizācijām. Tad tā bija uh, viena no lielākajām cilvēktiesību organizācijām valstī. Es gribētu pateikties uh, visiem par ziņojumu, ko sagatavojām. Jūs paveicāt ne tikai lielisku darbu, uh, ir sagatavots faktiski pareizs ziņojums par mūsu darbu, bet uh, sagatavota arī fona informācija, ko pievienot šim ziņojumam, un tā noteikti ir ļoti svarīga tiem, kas nepiedalījās šajā misijā. Es aicinu visu šo ziņojumu izlasīt, jo tas labi atspoguļo situāciju. Gribu uzsvērt, tad no vienas puses to atvērtību, ar kuru mūs uzņēma, mēs varējām atvērt, diskutēt par uh, jautājumiem, kas mūs interesēja. Katāras uh, sistēmas uh, pārstāvji labi apzinās, uh, kāds ir valsts imidžs ārzemēs, un mēs saņēmām arī apliecinājumus no uh, politiķiem, ka kafala sistēma mainīs un mainīs ne tikai tās nosaukumu, bet arī pēc būtības šī sponsorēšanas sistēma tikšot reformēta. Ir paredzēta jaunā iespēja, ka par sponsoru var būt arī valsts. Tas nozīmēs mobilitāti, darbiniekiem viņi varēs mainīt darba devēju un būs arī citi uzlabojumi vēl jāatceras, ka no vienas puses, protams, mēs neesam naivi. Iemesls, kāpēc uh, mūsu delegācija tur bija nosūtīta, mums labi zināms. Viens skaitlis. Tas ir tas fakts, ka, kad mēs, uh, ja mēs runājam par uh, darba spējīgiem iedzīvotājiem Katārā, tikai 4% ir uh, Katāras iedzīvotāji un 96% ir ārzemnieki no visiem strādājošajiem. Tā tiešām ir ļoti savāda situācija. Nekur citur pasaulē, nu varbūt izņemot Monako, eh, nekas tāds nepastāv. Bet tas tiešām ir ļoti svarīgi. Un noslēgumā tāds provokatīvs apgalvojums. Mēs devāmies uz Katāru, tāpēc ka tagad notiek gatavošanās pasaules čempionātam. Un, protams, uz Katāru ir vērstas viss acis. Mēs, Portugāļi, arī esam, esam futbola fanātiķi, un mēs esam tuvi Brazīlijai. Brazīlijā. Uh, uh, stadions, tagad stadiona būvēšana tika pārtraukta, tāpēc, kā notika trešais letālais negadījums. Bet um, es gribēju izteikt kādu citu provokāciju. Kafāla sistēma ir uh, uh pamats Katāras ekonomikai un arī FIFA sistēma balstās uz šo pašu sistēmu. Tad, piemēram, futbola spēlētājiem parakstot līgumu ar klubu, jāpaliek tur 3, 4, 5 gadus, un uh, viņš nevar atstāt šo klubu. Uh, izņemot ļoti specifiskos apstākļus. Tā kā diezgan sarkastiski var būt un ironiski ir tas, ka FIFA kas pati strādā ar ļoti līdzīgu sistēmu, to jau nesauc par kafala, jeb sponsorēšanas sistēmu, bet uh, pēc būtības tas ir varbūt tas pats. Liels paldies un paldies visiem, kas piedalījās šajā delegācijā. Paldies, Dēvide kungs. Tagad Ričards Hovards. Hovits. Paldies. Uh, man ir prieks, ka mēs varējām pārstāvēt šo apakškomiteju parlamentam tiešām izdevās ļoti ātri reaģēt. Novembrī mēs sagatavojām ārkārtas rezolūciju un pievērsām vajadzīgo uzmanību šīm problēmām. Un es domāju, ka mums uh, arī bija sava loma uh, tajā, ka tagad pasaules uzmanība pievērsta Katārai Eh, šī misija, kas tikko eh, tika noslēgta, bija ļoti eh, veiksmīga, un es gribētu uzslavēt Davīda kungu, kas ļoti labi to vadīja. Viņš ir ļoti pieredzējis misijas vadītājs, un es esmu ļoti pateicīgs viņam par to, kādā veidā viņš visu organizējis un novadījis. Ļoti labi, ka mēs panācām uh, šos rezultātus. Kā FALA sponsorēšanas sistēma, kas tika aprakstīta, uh, tiekot grozīta, un mēs uh, dzirdējām, kā valdība plāno to mainīt, bet nu jau kādu laiku viņi grasās to mainīt, tikai nekas nenotiek. Mēs ceram, ka šie solījumi, kas tika izdarīti mums, tiks arī izpildīti. Un uh, uh, starp citu notiek arī uh, neatkarīgā izmeklēšana par kafala sistēmu. Un uh, šajā neatkarīgajā ziņojumā, mūsuprāt, ir lieliska iespēja valstī mainīt savu sistēmu. Protams, visi mūsu sarunu partneri centās uh, mums ieskaidrot, ka sistēma tiek reformēta un ka izmaiņas būs ļoti būtiskas. Es, uh, piedaloties preses konferencē, teicu, ka būs trīs pārbaudījumi jāveic. Pirmkārt, vai uh, tiks mainīta vīzu sistēma, eh, iz, izbraukšanas vīzu sistēma. Proti tie cilvēki, kas tagad ir iesprostoti valstī, vai viņi tiešām varēs izbraukt. Mēs dzirdējām briesmīgus piemērus eh, šādai aizturēšanai valstī. Cilvēkiem jāspēj izbraukt no valsts, necietot par to. Otrkārt, Te bija salīdzinājums ar futbolu, bet es domāju, ka tas nav eh, tas pats, jo futbola spēlētāji brīvprātīgi paraksta līgumu un viņi ir aizsargāti ar zināmām klauzulam, eh, ja pret viņiem izturās uh, uh, nepareizi. Uh, bet uh, strādnieki Katārā paraksta līgumus piespiedu kārtā, viņi ieslīgst parādos un viņiem nav nekādu izredžu uh, uh, savu naudu atgūt jebkad atpakaļ. Tas nav tas pats, kā Kristiāno Ronaldu situācija. Un es domāju, ka jānodrošina pareizās attiecības starp darba devējiem un darba ņēmējiem. Un trešais pārbaudījums būtu, tad te tika teikts, ka sponsors būs valsts, nevis darba devējs. Un mums vajadzētu palūkoties, kā tas eh, reāli, reāli darbosies. Mums eh, tiešām bija lieliska iespēja tikties ar cilvēkiem, kas uh, dzīvo šajā sarežģītajā situācijā un nevar atstāt valsti, tāpēc, ka darba devējs uh, viņus neizlaiž no valsts un visas tiesības ir darba devēja pusē. Uh, bija uh, tiešām ļoti interesanti uzklausīt visu šos stāstus. Un mēs dzirdējām, ka oficiālās, oficiālās puses pārstāvi Katārā uzskata, ka ziņojumi ir pārspīlēti. Un ļoti grūti nelielā grupā, jo mēs bijām tiešām aptuveni 12 cilvēki, grūti apmeklēt uh, visas vietas. Mēs uh, redzējām Filipīnas iedzīvotāju situāciju, uh, mēs zinām par uh, filipīniešu sieviešu uh, situāciju, kas strādā maisaimniecībās, kas cieši arī fizisku vardarbību. Tad, uh, šiem sievietēm reizēm jāstrādā no pulksten četriem no rīta līdz pusnaktī, un viņi dzīvo apstākļos, kas pat dzīvnieku nav cienīgi. Tagad uh, Katāra apsola pieņemt likumu par uh, maikalpotāju aizsardzību. Es uh, uh, ceru, ka tas tā arī notiks. Bet, uh, jāsaka, es redzēju arī, kas notiek uh, Eh, strādnieku nometnēs. Es pats pārliecinājos par reālajiem apstākļiem tur. Tas ir neiespējami. Tas tie ir grausti. Cilvēki dzīvo atkritumos, uh, tur bija visur kukaiņi un prūsaki, uh, eh, nebija ūdens piegādes. Un strādnieki tur dzīvo šādos apstākļos, bet ja viņi sūdzās, tas viņus aiztur uh, vai nostāda vēl sliktākā situācijā cilvēki, kas organizēja šo, šīs vizītes, viņi teica, ka dati, kas tiek atspoguļoti, nav pārspīlēti, ka šie dati balstās uz reālo uh, statistiku. Un mēs redzējām, ka uh, šie šausmīgi apstākļi tā ir norma, tas nav izņēmums. Es domāju, ka mums vajadzētu katrā gadījumā turpināt darbu un turpināt uzraudzīt situāciju Katārā. Noslēgumā priekšsēdētāji. Es gribētu atbalstīt Davidu kungu. Mūsu uzņēma tiešām ļoti atvērti, un mēs redzējām, ka Katāras iestādes ir gatavas uh, rīkoties. Uh, bet uh, uh, argumentācija, kas izskanēja sakarā ar to, uh, kā šī valsts uh, funkcionē ar eh, šo eh, pārmērīgi lielu ārzemju strādnieku skaitu. At, um, argumentācija, kas izskanēja, nav uh, situācijas uh, attaisnojums, bet mums jāsaprot, kā šī valsts funkcionē, un tikai tad mēs varēsim rast risinājumus, rast veidus, kā palīdzēt uh, valstī. Uh, jo nepieciešams panākt, lai šī sistēma nebūtu balstīta uz darbinieku uh, eksploatāciju un par pulcēšanās brīvību. Mēs vienojamies, ka nevienosimies. Proti es jautāju Katāras pārstāvjiem, uh, vai viņi uh, var to akceptēt. Viņi teica, ka nē, tas esot apdraudējums uh, valsts drošībai, bet Eiropai viņu rīcība nav pieņēmama. Uh, jo, um, ja viņi atsakās akceptēt ILO konvenciju un akceptēt tādas pamattiesības kā pulcēšanas brīvība, tad mums jāuztur spiediens. Un mums ir jāpanāk, uh, lai uh, strādnieku pārstāvji varētu darboties, uh, lai panāktu vismaz pakāpenisku uh, Uh, ceļu uz darba tiesībām. Mēs uh, zinām, uh, ka ir teorētiska iespēja gūt atbalstu iekšlietu ministrijā un darba ministrijā, bet cilvēki baidās to izmantot un baidās pamatoti. Mums vajadzētu uh, turpināt diskusijas un lūkoties, kā var uh, iesaistīt nevalstiskās organizācijas. Bet katrā gadījumā mēs uzskatām, ka jāpanāk, lai Katāra ievērotu pamattiesības, un mums vajadzētu izdarīt secinājumu, ka šīs tiesības netiek ievērotas Katārā. Paldies! Es arī pati biju delegācijas sastāvā, un, protams, ar nepacietību uh, gaidīju. Uh, ziņojuma rezultātus un e, man paziņoja, ka mēs e, saņemsim e, kādus ieteikumus marta beigās, bet tagad jau nekas nav mainījies. Un mēs arī tikāmies ar pārstāvjiem no darba ministrijas un bija interesanti dzirdēt, kā viņi vēlas uzlabot situāciju, veicot darba inspekcijas, mēģinot uh, Eh, parūpēties arī par darbinieku iekārtošanu citā vietā, ja viņi zaudēja darbu vienā uzņēmumā. Tātad viņi ir apņēmības pilni kaut ko darīt, bet kad mēs bijām šajā aizturēšanas centrā un tikāmies arī ar aktīvistiem, kas uh, sniedza padomus strādniekiem, mēs konstatējam, ka vairums šo cilvēku īstenībā nezin, kas notiek ministrijā, kas tur tiek plānots. Deivid kungs, manuprāt, kā jau jūs minējāt, ārlietu ministrs teica, ka drīz kafels sistēma uh, netiks pilnībā atcelta, bet tas, tā tiks pilnībā reformēta. Tās ir labas ziņas, bet, protams, eh, ja viņi ap, apgalvo, ka šo sistēmu mainīs eh, drīz, eh, es gribu zināt, cik drīz tas notiks, un ja Katāra patiešām šo kefalas sistēmu sāks reformēt, es domāju, tas varētu būt signāls arī citām valstīm, kas atrodas Arābu pussalā. Mums patiešām ir jāpagaida laiks rādīs, ko tad viņi mums īsti piedāvās. Uh, Viņi arī strādā pie likuma uzmetuma, kas attiektos tieši uz uh, mā, cilvēkiem, um, teiksim, mājkalpotājiem. Es nesen biju Ženēvā cilvēktiesību padomē un uh, biju uzaicināts arī Sauda Arābijas vēstnieks. Viņš teica, ka Persijas līča valstu padomē tad, kad prezidējušā valsts bija Sauda Arābija, viņi izstrādāja priekšlikums, kā uzlabot mājkalpotāju dzīves un darba apstākļus. Domāju, ka nākamajā sasaukumā pie tā noteikti atkal vajadzētu atgriezties. Ja mēs runājam par pasaules futbola čempionātu 2022. gadā, kas ir paredzēts Katarā, Tagad eh, ir uzsākta stadiona celtniecība. Bet Startautiskā tirzniecības federācija veica inspekcijas uz vietas tieši šajā stadionā, konstatējot, ka eh, Eh, strādniekiem ir aiz tribīnēm apakšā iekārtots istabīns un desmit cilvēki dzīvo vienā istabiņā, tur nav nekāda ērtība, tur nav eh, kanalizācijas, eh, viņiem arī ir grūti tur uztaisīt ēst. Un, protams, visa pasaule skatīsies šo pasaules futbola čempionātu un es domāju, ka ir jāparūpējas par to, lai strādnieku dzīves apstākļi tiktu uzlaboti. Līdz ar to mums ir jāseko, kas tad īsti notiek Katārā uz vietas. Veržjā kundze no GOE grupas uh, uzdeva jautājumu par Rašida kungu, par dzēnieku. Es uzdevu šo jautājumu iekšlietu ministrijā. Un uh, Rašid kungs bija uh, griezies tiesā un visās uh, tiesvedības procedūrās viņš zaudēja un tagad uh, groži ir Imirkunga uh, rokās. Kad mēs uh, uzklausījām strādniekus, kad ar viņiem sarunājāmies, tas bija ļoti interesanti, ko viņi mums stāstīja. Tā tad ir dažādi strādnieki, ir cilvēki, kas strādā uh, celtniecībā, ir arī tādi intelektuālā darba darītāji, kas ir strādājuši Al Jazeera un dažreiz cilvēkiem vispār netiek paskaidrots, kādēļ viņi tiek atlaist no darba. Uh, Un ja vairāk nekā 90% eh, eh, no darba eh, veicējiem no darba ņēmējiem ir imigranti, tad katariešiem arī ir jāsaprot, ka viņi nevarēs neko izdarīt bez šo cilvēku darba spēka. Un, ja cilvēki vienkārši tiek nekaunīgi eksploatēti, tad tas, protams, nav pareizais ceļš. Uh, un darba ņēmēji vēlas palikt valstī, viņi vēlas arī tajā atgriezties, ja pat tiek deportēti, jo viņi vēlas strādāt, viņi vēlas uh, nopelnīt savu eksistenci, un mums ir jāparūpējas, lai viņu darba apstākļi, nu, lai tur tikt ievērotas kaut vai minimāls normas un standārti, lai tie būtu kaut cik cilvēcīgi. Par FIFA starptautisko futbola organizāciju Es sazinājos ar FIFA pārstāvjiem, un viņi teica, ka Belūnī kungs tikās ar Cvāncigera kungu no FIFAs, un iespējams, ka tiks sniegta arī palīdzība, un tagad Belūnī kungs strādā restorānā Dienvidu Francijā. Viņš teica, ka viņš vairs nevar spēlēt futbolu. Man šī atbilde nešķīta apmienoša. Ārlietu ministra vietnieks teica, ka ir 300 profesionāli futbola spēlētāji šajā valstī un viņiem nav problēma, bet organizācija man teica pilnīgi pretējo. Es ceru, ka tāds, kad uh, FIFA pārstāvi apmeklēs Kataru nākamnedēļ, viņi runās par visiem darbaņēmējiem, tajā skaitā arī par profesionāliem futbolistiem. Es centos tikties arī ar darba lietu ministru. Viņš bija Ženēvā, bet, protams, mūsu darba kārtība bija ārkārtīgi pilna. Viņš sākumā teica, ka vēlas ar mani tiksie, tikties, bet tad viņš šo tikšanos atcēla, jo viņam nebija laika. Un es domāju, ka jaunais parlaments, jaunais sasaukums um, pēc uh, atvaļinājuma varēs atkal pie šī jautājuma atgriezties. Un Mēs ceram, ka kafalas sistēma patiešām tiks tā pamatīgi transformēta. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Redzu, ka Aleksandrīdis kungs no ārējās darbības dienas ir ieradies. Man likās, ka jūs sēdēsiet uh, kaut kur tuvāk šeit, vairāk zāles vidū, tādēļ es jūs sākumā nepamanīju. Paldies, priekšsētētājs kundze. Es gribēju teikt, ka mēs ļoti augstu vērtējam jūsu iniciatīvu doties uz Kataru un Mūsu birojas uh, pilnībā atbalsta to, ko jūs teicāt, un 21. marta preses paziņojumā teiktais arī pilnībā atbilst patiesībai. Jāsaka, ka afalas sistēmas reformēšana ir labs mērķis. Mēs jau neprasām neko nerealistisku, lai mums nestu zvaigznes no debesīm, bet uh, Mēs arī piekrītam, ka pašreiz ir nepieciešams uh, atrisināt pašas svarīgākās problēmas, un pārskatot, ka fals sistēma ir jāparunā, jāpārskat iespēja tātad, lai cilvēki varētu um, pieņemt darbu pie cita darba ņēmēja un jāpārskata arī uh, izceļošanas vīzu jautājums. Un šeit ir divas dimensijas. Tātad katrai savi darba uh, standarti ir. Uh, jāpieskaņo startautiskajiem standartiem, pirmām kārtām, ja parakstot startautiskās darba uh, organizācijas uh, konvenciju un ir jāievēro visas startautiskās vienošanās. Tāpat nekavējoties ir jāizmeklē uh, apvainojumi. Uh, inkriminētās sūdzības par cilvēku tiesību pārkāpumiem, it sevišķi runājot par tiem smagajiem apstākļiem, kādos jādzīvo mājkalpotājiem. Un, protams, arī celtniecības jomā ir tik konstatēti pārkāpumi, cilvēki, kas ceļ šo jauno stadionu, ir jāvēro, vai tur visas tiesības tiek ievērotas, un Protams, mums pašiem ar savām acīm jāpārliecinās, kas tur īsti notiek, un migrantu strādnieku situācija ir jāuzlabo visām atbildīgajām pusēm, ir jādara tas, kas uh, ietilpst viņu pienākumos. Nevien katras iestādēm tas ir jādara. Mums, protams, viņi ir jāmudina sadarboties ar visām interesētajām pusēm, un, protams, ir jāgarantē, lai vietējās iestādes darba mm, biržas eh, un, protams, arī šo migrantu izcelsmes valstis sadarbotos. Es eh, pilnībā atbalstu jūsu teikto un tā kā Es nevaru izteikties par citiem darba kārtības punktiem, gribēju pateikties uh, jums par veikto darbu, un mums ir bijusi patiešām izcila sadarbība ar kolēģiem uh, šajā apakškomitejā. Paldies, Aleksandrīdī kungs, un paldies arī par jaukajiem vārdiem, ko mums veltījāt. Kad jūs teicāt, uh, ka jūs arī pētīsiet individuāls gadījums, jūs man kaut ko atsaucāt atmiņā mēs tikāmies arī ar vēstnieku Kulahriju un eh, tur piedalījās arī daži intelektuāļi, tā teikt. Eh, viņi arī eh, nedzīvo pārāk rožaini un varbūt, ka varētu, mēs varētu pārunāt atsevišķus gadījumus, ir šie cilvēki, kam ir nu, gluži neiespējami pamest valstu, un viņiem arī ir grūti atrast darbu kaut kur citur. Ričard, es domāju, ka ārējās darbības dienestam ir jābūt skaidrai pozīcijai, un ja jūs vēlaties kaut ko uzlabot katrs gadījumā, tad, protams, šāda skaidra valoda ir augstu vērtējama. Es gribēju jums par to pateikties, un šādi paziņojumi patiešām ir uh, vērtīgi ziņojumā netika runāts par sadarbības partneru atbildību, bet noteikti to varētu pieminēt, kā tas bija uh, preses paziņojumā. Ir dažādas Eiropas kooperācijas, kas varētu kaut ko darīt, piemēram, parādot arī labu piemēru, un tas varētu ietekmēt situācijas vietas, uzlabojot darba ņēmēju apstākļus. Domāju ka to varētu arī iekļaut ziņojumā. Paldies, paldies, Hovit kungs, un domāju, ka ir jau sagatavot ziņojumu uzmetums, ar to gan vēl neesmu iepazinusies, bet domāju, ka visi delegācijas locekļi jums nosūtīja, ko viņi par to domā. Paldies, paldies, ka organizējāt uh, visu pasākumu tik labi. Labi, tagad nākamais darba kārtības jautājums viedokļu apmaiņa par uh, cilvēktiesību situāciju ekvatoriālajā Gvinējā, un pie mums ir ieradies eksperts Alikantes kungs. Es redzu, ka jūs jau uh, nākat pie mums. Ekvatoriālā Gvinēja ir viena no valstīm, kas uh, cieš no dabas bagātību lāsta. Tā ir bagāta valsts, tā ir daudz dabas bagātību, bet tā ir ļoti nabadzīga iedzīvotāja, ļoti nabadzīga, un Teodoro Obians ir viens no visilgāk pie varas esošajiem Āfrikas diktatoriem. Viņš šodien ir Briselē, lai piedalītos 4. ES Āfrikas samitā saskaņā ar uh, Amnesty eh, International datiem Ekvatoriālā Gvinēja ieņem 14. vietu viskorumpētāko valstu sarakstā un bieži vien uh, politiskā opozīcija un cilvēktiesība aktīvi tiek uh, iebaidīti un šantažēti. Un es domāju, uh, šī viedokļa apmaiņa notiek īstajā brīdī, jo Maijā notiks eh, pārskats par notikušo ekvatoriālajā Gvinējā. Es domāju, ka ir pienācis īstais brīdis, lai um, runātu par cilvēktiesību situāciju. Par to mēs apsviedāmies arī Ženēvā. Kā jau teicu, pie mums ir ieradies neatkarīgs eksperts Tutu Alikante no tiesiskumu organizācijas, un tā ir vienīgā cilvēktiesību organizācija, kurā ir pārstāvēta pilsoniskā sabiedrība. Jāsaka, ka Gvinējā ir grūti šādām organizācijām vispār izdzīvot. Es saprotu, ka jūs pats eh, Gvinējā nedzīvojat, jūs eh, strādājat un dzīvojat ASV, tagad pie mums esat ieradies taisnā ceļā no Ženēvas. no ārējas darbības dienesta ir ieradusies Elizabete Tisela, nodaļas vadītāja, kā arī Anna Gomesa. kura um, pētīja to, kā norisinās finanšu plūsma. Uh, Es domāju, ka Likantes kungs sākumā pastāstīs, kas notiek uz vietas, tad došu vārdu arī darbības dienestam, un tad būs debatas. Paldies, priekšsēdētāji, godātie parlamenta deputāti. Es gribētu paust uh, savu visdziļāko pateicību par iespēju paziņot kārtējo reizi par situāciju uh, ar cilvēku tiesībām ekvatoriālajā Gvinējā. Pagājušo reizi eh, telekonferences eh, ietveros es jums jau stāstīju par cilvēku tiesību situāciju. Nekas nav mainījies. Eh, Ekvatoriālās Gvinējas valdība joprojām neievaro pamattiesības. Prezidents Objāns ir visilgāk pie varas esošs prezidents valstī. Viņš šodien ir Briselē. Es tagad jums stāstu par cilvēktiesībām un korupciju, un viņu ielūdza runāt par spāņu valodas izplatības finesēm Afrikā. Viņš noturēs, noturēs arī uh, pusdienu sanāksmē ar investoriem Spānijas uh, tirdzniecības palātā. Šodien notiek arī gala pieņemšana viņam par godu uh, un viņš saņems uh, goda medaļu uh, par uh, uh, izglītības attīstību un starptautiskajām attiecībām. Būtībā pastāv divas ekvatoriālās Gvinējas. Viena valsts ir tā, kurai ir vislielākais IKP uz vienu cilvēku Āfrikā. Šajā valstī nav ne korupcijas, ne nabadzības. Šī ir tā valsts, kuru rāda ārzemniekiem, kas ierada, ierodas mūsu valstī. Bet es jums pastāstīšu par citu ekvatoriālo Gvinēju. Tā ir tā, kur 75% visu eh, cilvēku izdzīvo ar vienu līdz diviem dolāriem dienā. Nav ne skolu, ne slimnīcu, nav elektrības, nav ūdens, nav kanalizācijas. Un tas ir valstī, kurai ir visaugstākais IKP visā Āfrikā. Šeit uh, Šī ir valsts, kuru visi uzskata uh, par uh, valsti, uh, kur tiek pārkāptas visas cilvēku tiesības. To atzīst visi Amnesty International, Human Rights Watch, visas citas iniciatīvas. Tikai pagājušajā nedēļā Ženēvā ANO augsta komisāra birojas uh, Uh, publiskoja ziņojumu par ekvatoriālo Gvinēju, un būtībā šis dokuments ir uh, izsmieklis uh, ANO sistēmai un centieniem aizsargāt cilvēktiesības. Ekvatoriālās uh, Gvinējas valdība neko nav darījusi, lai nodrošinātu piekļuvi uh, bezmaksas izglītībai. Tā neko nedara, lai uzlabotu medicīnisko aprūpi. Uh, nekas netiek darīts, lai uzlabotu mājokļu uh, pieejamību valsts pilsoņiem. Nav nodrošināts tiesiskums. Tiesas vara nepastāv. Nav valsts iestāžu. Valda vien korupcija. Tiesu sistēma un parlaments darbojas pēc prezidenta iegribas nepastāv uh, vārda brīvība, nepastāv pulcēšanās brīvība. Viens no maniem draugiem uh, saka, ka vieglāk ir ekvatoriālajā Gvinējā doties slēpot, kaut gan nav sniega, nekā uh, reģistrēt nevalstisko organizāciju. Nav arī pārvietošanās brīvības ik pa 20-30 kilometriem ir policijas postenis uz ielas. Ja jūs dodaties no Batas uz Malābu, jums jānodot pirkstu nospiedumi, jums e, jātiek fotografētam. Tas būtu tā, kā doties no Briseles uz Liežu, un katru reizi jānodot ne jauna pirkstu nospiedumi un savu fotografija. Tas tā pie mums notiek. Lūdzu, nākamo slaidu un vēl vienu nākamo. 23. decembrī pagājušajā gadā eh, Cipriano Ngembam Bā, uh, eh, uh, eh, Niģērijas pilsonis, uh, kas bija patvērumu meklētais Beļģijā, tika notvērts un aiztiepts uz ekvatoriālo Gvinēju ar ekvatoriālo Gvinēju nav ekstradīcijas noteikumu. Viņš kopš tā laika ir cietumā, viņa sieva un pieci bērni ir liežā, un diez vai viņu, viņi kādreiz viņu redzēs. Un deviņi citi um, ekvatoriālās Gvinējas uh, pilsoņi tiek aizturēti un paliek cietumā. Uh, te jūs redzējat piemēru policijas blokādi uz ceļa. Ekvatoriālajā Gvinējā par mums valda kleptokrāti. Un pretens Objāns un viņa ģimene uh, saņēma no Eiropas un Āzijas uh, uh, uzņēmējiem uh, kukuļus par uh, koksnes ieguvi. Tas bija pirms tika atklāta nafta. Viņi ir ievākuši arī maksājumus par tiesībām dažādas programmas realizēt valstī. Viņi nodrošināja naudas atmazgāšanu un palīdzēja legalizēt ienākumus no narkotiku tirzniecības. Pat pirms naftas atradņu uh, izmantošanas par mums valdīja zagļi un uh, tagad viņu uh, noziedzība vienkārši mainīja apjomus. Uh, ja mēs runājam par infrastruktūru, visi lielākie projekti, piemēram, golfa laukumi, ostas, lidostas, visa šī infrastruktūra tiek uzbūvēta nekalpojot nekādam sociālajam mērķim. Tā nav paredzēta, lai nodrošinātu valsts ilgspējīgu attīstību. Tā ir tīra naudas atmazgāšana. Un šeit jūs redzat uh, jauno uh, pilsētu, galvaspilsētu, ko būvē par miljoniem un miljoniem dolāru, pilnīgā nekurienē. Tā ir arī naudas atmazgāšana. Bet te pašā laikā Eh, cilvēki tiek aizturēti un spīdzināti. Valdība rīkojas tāpat, kā 2002. gadā, kad ANO uh, nozīmēja uh, īpašo novērotāju. Šeit jūs redzat cilvēkus, kurus nesen spīdzināja ekvatoriālajā Gvinējā. Šī pēdējā bilde, tas ir Roberto Berardi. Uh, Eh, itālis, pilnīgi nevainīgs cilvēks, kas, kas kopš pagājušā gada februāra ir cietumā. Eh, vienīgā viņa kļūda bija, eh, bija uzdot jautājumu viceprezidenta dēlam par naudu, kas parādījās uz savādiem kontiem un ar ko uh, pirka lidmašīnas un uh, dārgumus. Kopš tā laika viņš ir cietumā un tiek spīdzināts. Šie ir cilvēki, kurus spīdzina ekvatoriālajā Gvinējā katru dienu. Valdība neakceptē tiesības uz dzīvību. Šeit jūs redzat to cilvēku vārdus, kas tika nogalināti. To izdarījuši policijas un armijas spēki. Eh, bieži vien tiek apgalvots, ka šie cilvēki esot pastrādājuši eh, pašnāvību. Valdība apgalvo, ka esot pieņems likums, eh, kas atceļ nāves sodu, bet realitātē tā ir prezidenta rezolūcija, tas nav likums, un šī rezolūcija uz laiku aptur nāves soda izpildi. Tas ir pagaidu moratorijas, Tas nav likums, un tas ir nepieciešams tikai, lai valsts varētu iestāties portugāliski runājošo valstu kopienā. Priekšsēdētāji, godētie deputāti! Visas cilvēku tiesības tiek pārkāptas katru dienu Ekvatoriālajā Gvinējā. Valdībai nerūp demokrātija, valdībai nerūp tiesiskums vai caurskatāmība. pašreizajā situācijā. Šī valdība cenšas ietekmēt uh, kaimiņu valstis um, Svāzīlandā, Liberijā, citās valstīs. Um, šī valdība pat uh, cenšas uh, izplatīt savus noziedzīgos darījumus. Tas var ietekmēt visu Āfrikas kontinentu. Es domāju, ļoti drīz situācija uh, Uh, būs uh, neciešama. Un es gribētu jūs aicināt iestāties par ekvatoriālās Gvinējas tautu, par brīvību un demokrātiju, par cilvēka cieņu, tiesas varu, vārda brīvību uh, un uh, pulcēšanās brīvību. Es gribētu, lai jūs izmantotu visas iespējas, visus pieejamos kanālus, lai izdarītu spiedienu uz ekvatoriālās Gvinējas valdību. Jo šī ir situācija, kad nepieciešams rīkoties, tagad būtu īstais laiks nosūtīt faktu vākšanas misiju uz uh, šo valsti. 2016. gadā ir paredzētas vēlēšanas un eh, diez vai cilvēka tiesību pārkāpumi izbeigsies. Noteikti turpināsies arī pēc vēlēšanām. Es aicinu uh, iesaldēt uh, aktīvus Eiropas bankās, kas pieder kleptokratiskajam režīmām. Un es gribētu jūs aicināt, es gribētu jūs lūgt izbeigt izrulēt sarkano paklāju šim kleptokrātiskajām režīmām Briselē, Parīzē, Spānijas pilsētās un visur Eiropā. E, mēs vēlamies taisnīgumu, taisnīgumu pilnīgi visur. Paldies, Alikante kungs, paldies jums e, par šo uzrunu un par jūsu ieteikumiem, par to, ko mēs varētu darīt. Jūs zināt, ka pašlaik beidzas mūsu sasaukums, bet, kā jūs teicāt, 2016. gadā būs vēlēšanas jūsu valstī, un mēs nodosim ziņu nākamajiem deputātiem, kas sāks darbu šī gada rudenī. Jūs aprakstījāt tiešām briesmīgu situāciju. Tagad mēs uzklausīsim Elizabetu Tīsoni no ārējas darbības dienesta. Lūdzu. Thank you very much, man. Paldies priekšsādātāji un liels paldies Alikante kungam. Es ļoti uzmanīgi klausējos jūsu teiktajā. Tik tiešām situācija ir briesmīga, un es gribētu jūs informēt par to, ka pirms desmit gadiem es piedalījos misijā uz ekvatoriālo Gvinēju. Tā bija cilvēktiesību misija lai izvērtētu situāciju valstī. Mēs redzējām uh, šīs blokādes uz ceļiem, mēs redzējām uh, cietumus un šausmīgo situāciju valstī. Es redzu, ka situācija tikai vēl pasliktinās. Salīdzinot ar to, kas notika pirms desmit gadiem, ekvatoriālā Gvinēja tagad ir naftas ražotāja valsts. Ekvatoriālā Gvinēja būtu varējusi izmantot naftas uh, eksportu, lai uzlabotu savu pilsoņu dzīvi. Tas nav noticis. Un tas ir briesmīgi, jo nafta kaut kad izbeigsies, bet Ekvatoriālā Gvinēja būs visu izlietojusi vēlākais pēc 20 gadiem. Ko mēs pašlaik varam darīt? Ko var darīt Eiropas Savienība? Protams, mēs varam paust savu sašutumu, bet jums ir taisnība, kaut kas ir jādara. Mēs turpināsim atbalstīt pilsonisko sabiedrību. Mēs plānojam jauno projektu ārējas rīcības dienestā. Mēs uh, uh, vēlamies uh, atbalstīt pilsonisko sabiedrību, veidojot, piemēram, Bata un Malabo uh, tādas kā pilsoniskās sabiedrības mājas. Un mēs turpināsim periodiski izvērtēt situāciju valstī. Kopā ar kolēģiem Ženēvā mēs arī turpmāk tiksimies ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un dosim iespēju arī paust savu viedokli par situāciju Un visbeidzot, jā, mums nav delegācijas uz ekvatoriālo Gvineju, bet ir delegācija Gabonā. Un šī delegācija ir atbildīga arī par ekvatoriālo Gvineju. Mūsu kolēģi ir apmeklējuši jūsu valsti un uh, saskarās ar lielām grūtībām, kad vajadzēja tikties ar valdības pārstāvjiem. Katru reizi, kad viņi dodas uz ekvatoriālo Gvineju, uh, viņi pievēršas arī cilvēktiesību problēmām un kas attiecās uz cilvēkiem, kas ir apcietināti, mēs turpināsim uh, censt, uh, arī turpmāk cīnīsimies par uh, cilvēku tiesībām. Paldies, Anna Gomiš, lūdzu. Paldies. Arī es esmu ļoti pateicīga Alikante kungam un komisijas pārstāvēji par to, ka jūs vēlreiz apstiprinājāt, ka situācija ar cilvēku tiesībām ekvatoriālajā Gvinējā ir briesmīga, kā jūs teicāt. Arī man ir tieši tāds iespējas. Esmu portugāliete, un es esmu tiešām nobažījusies, jo mana valsts, Portugāle, tagad pievienojas citām valstīm, portugāliski runājošo valstu kopienā. Arī Portugāle var tātad palīdzēt uh, prezidentam Objāno un esošajam režīmam. Kaut gan, protams, uh, jūsu valsts ir spāniski runājošā valsts, nevis portugāliski runājošā valsts. Es domāju, ka tas nekādā veidā uh, nepamatos režīma likumību bet tas varētu iedragāt portugāliski runājošo valstu kopienu, kurai pamatā ir cilvēku tiesību ievērošana un uh, tiesu varas ievērošana. Neskatoties uz problēmām, vairākās valstīs, arī manā valstī, uh, mēs uh, redzējām, kas notika trojkas iejaukšanas rezultātā. Situācija tiešām ir ļoti nopietna. Viens no šīs kopienas pamatprincipiem ir uh, noraidīt nāves sodu. Mūsu spiediena rezultātā uh, Obiang uh, režīms nesen Ženēvā paziņoja, ka tas uh, atcels nāves sodu. Šis nav īstens moratorijas Vienu nedēļu pirms šī paziņojuma, februārī, deviņi cilvēki uh, tika uh, pakļauti navas, navas sodam. Un uh, vēl lielākas bažas izraisa tas, ka šis ir viltīgs strateģisks gājiens, uh, lai iegūtu finanšu atbalstu uh, no uh, Objang uh, režīma. Arī manā valstī uh, Banif banka. Uh, uh, un ar manas partijas atbalstu, par ko man jākaunās, gaidīja 133 miljonu eiro investīcijas no Enagas un uh, G. Petrol. Uh, uzņēmumiem, kas ir valsts uzņēmumi, kas tiek apvainoti korupcijā un fondu ļaunprātīgajā pārvaldībā. Esmu uh, nosūtījusi oficiālu protesta vēstuli Eiropas banku iestādei un Portugāles bankai. Uh, Es uzskatu, ka Portugāles banka nedrīkst iesaistīties naudas atmazgāšanā, un nekas cits jau tas nav. Bet, diemžēl, tieši tas jau notiek. Rīgas banka, piemēram, kas uh, izraisīja pirms pāris gadiem lielu izmeklēšanu ASV, arī pārvaldīja ekvatoriālās Gvinējas naudu. Un šī nauda tagad ir uh, investēta Spānijā. Tiešām tā nav pieļaujamā attiecība. Vakar prezidents Objāns piedalījās Adolfo Suāres uh, bērēs Spānijā, un uh, Suāres kungs ir uh, ļoti cienījams politiķis bijis. Spānijas karalis uh, sveica prezidentu Objangu, bet kameras uh, nebija fokusā, jo būtībā jebkuram uh, Eiropas valsts vīram būtu apkaunojums spiest roku šādam koruptajam politiķim. Es domāju, ka mums tiešām jārīkojas tā, kā iesaka Alikante kungs, kā iesaka komisija, kas atzīst reālās problēmas. Uh, Ja mūsu mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību, tad mums jādodas uz šo valsti, mums jāsaprot, kas īstenībā notiek, mums ir jāsagatavo misija uz ekvatoriālo Gvinēju, un es ceru, ka nākamā apakškomiteja tam pievērsīsies savā darbā. Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties? Paldies. Man šķiet, ka jūsu uzstāšanās bija ļoti izsmeļoša un politiķi šeit parlamentā var mainīties, var mainīties viņu sastāvs, bet mūsu uh, komitejas sekretariāts paliks savās vietās, un mēs parūpēsimies, lai arī nākamo piecu gadu laikā viņi pievērst uzmanību šiem jautājumiem, kā jūs to lūdzāt. Un mēs ceram, ka arī cilvēktiesība delegācija varēs apmeklēt jūsu zemi. Liels paldies un novēlu jums veiksmi Ženēvā un. Thank you. Thank you very much. Thank you again. Now I... Mēs arī ar uh, uzmanību uh, iepazīsimies ar paziņojumu par Ženevā notiekošo. Un uh, tagad es lūgtu kolēģus, uh, kas vēlas doties prom, um, doties ārā no zāles klusītēm. Un tagad uh, mēs uh, apmainīsimies ar viedokļiem par to, kā tika izmantot eh, psihiatrijas metodes eh, kādreizējās padomu valstīs un arī par um, apstākļiem cietumos Krievijā. Hallo, hallo, hallo. Habe ich euch warten lassen? Ähm, ja, genau. Okay. Hallo. Der Ola. Mr. Orlov, und Russisch ist um 25. Okay, Channel 25, ja. Okay, so while our experts are taking their seat. Kamēr mūsu eksperti um, sameklēs vietas, uh, gribu pateikt, ka tie, kas vēlas klausīties debats Krievu valodā, varēs to darīt, uzslēdzot 25. kanālu. So. Okay. As I said, we look... Kā jau minēju, mēs runāsim par apstākļiem Krievijas cietumos, Krievijas valdība paziņoja 2009. gadā par cietumu sistēmas reformēšanu, to izziņoja prezidents Medveģevs, un ir bijušas arī pietiekam daudz debats par to, kas notiek Krievijas federācijas cietumos. Uh, Pie mums ir ieradušās divas pārstāvs no pusi Riot grupas, Naģežda Tokoņikova un Marija Aļokina. Arī viņas runāja par to, kas notiek Krievijas cietumos, un viņas pašas arī ir to izjutušas uz savas ādas. Tagad viņas ir izveidojušas pašas savu pilsoniskās sabiedrības organizāciju, lai cīnītos par eh, cietumu reformēšanu. Jūs uh, varētu atminēties, ka mums pagājušā gada maijā bija uzklausīšana, un mēs runājām par uh, to, ka Krievijā ir tādi likumi, kas uh, ietekmē un kavē cilvēktiesību organizāciju un dažādu aktīvistu darbu, kā arī uh, dažādi politiski motivēti opozicionāri tiek ierobežoti. Marija Aļokhina cietumā pieteica um, bada streiku un Ģežda Tolokoņikova viņai tika piespriests um, uh, sots, un viņa uh, pavadīja uh, vairākus gadus Mordovijā 500 kilometrus uh, no Maskavas. Un pēc tam uh, abas uh, ieslodzītās uh, arī uzrakstīja atklātu vēstuli, ziņojot par nehumāniem apstākļiem uh, un smago darbu Krievijas cietumos. We have Mēs esam arī iepazinušies ar skaitiem. 2010. gadā Krievijā ieslodzīto skaits samazinājās par 17,5%. Šis ir ievērojams skaitlis, bet, lai kā arī nebūtu, 475 tūkstoši no 100 tūkstošiem iedzīvotāju ir aiz restēm. Tātad šis ir desmitais augstākais skaitlis pasaulē. And the prisons are still divided between those run by joprojām ir divu sistēmu cietumi, divu veidu cietumi, tā, tād, eh, tādi cietumi, eh, kurus eh, pārauga iestādes, un arī tādi cietumi, kuros de facto galvenie ir paši cietumnieki. Eiropas padomes uh, spīdzināšanas novēršanas komiteja regulāri dodas uz Krievijas cietumiem un pēdējā ziņojumā 2013. gada decembrī uh, viņi uh, prezentēja tādus ļoti neviendabīgus faktus, tika rakstīts par uzlabojumiem, bet tāpat tika konstatēta slikta attieksme pret ieslodzītajiem un tāpat bija arī daudz problēma runājot par eh, materiālajiem aizturēšanas apstākļiem. Eiropas padomas komiteja ieteica eh, uzlabot likumdošanu un veikt rūpīgu izmeklēšanu par eh, šajos aizdomas raisošajos gadījumos par sliktu attieksmi pret ieslodzītajiem. Un Šis ziņojums ir pieejams visiem, tāpat kā ir iespējams iepazīties arī ar Krievijas federācijas atbildu šo kritiku. Mēs, protams, šodien uzklausīsim uh, visus viesus, un pie mums ir ieradies arī uh, Henrijs Malos. Viņš vada Eiropas uh, sociālo un ekonomisko lietu komiteju, un Viņš arī ir uh, sadarbojies ar konsultatīvo uh, palātu Krievijas dumā, un jūs tāpat esat organizējis arī daudzus kopīgus eh, seminārus, uh, lai varētu runāt par cilvēktiesību pārkāpumiem. Tāpat ir ieradies Oļeks Orlovs, kas ir 2009. gada Saharova balvas laureāts. Viņš vada cilvēktiesību organizāciju Memorial. Un uh, šī organizācija ir ļoti pazīstama, tā ir uh, daudz runājusi par uh, ārkārtīgi daudzskaitlīgiem cilvēktiesību pārkāpumiem, tajā skaitā nelabvēlīga attieksme pret cilvēktiesību aktīvistiem Krievijā. Un mēs jūs noteikti uzmanīgi uzklausīsim. Un uh, vēl mēs esam ieplānojuši iepazīstināt jūs ar pētījumu Mūsu apakškomiteja pasūtīja pētījumu par psihiatriskās um, ārstēšanas izmantošanu, uh, dažādām metodēm, kas tiek izmantotas, kā, kas tiek instrumentalizētas arī cietumos. Un esmu patiešām uh, ļoti gandarīta, ka viens no mūsu uh, kolēģiem ir nevien cilvēku tiesību eksperts, bet arī zinātnieks profesors Leonīts Donskis arī pastāstīs uh, par šo jautājumu. Kā jau tas ir uh, bijis, mēs esam organizējuši šo uzklausīšanu, šo semināru kopīgi ar uh, mūsu uh, Krievijas delegāciju, tātad Eiropas Savienības un Krievijas parlamentārās sadarbības komiteja. Pie mums ir ieradies uh, Werners uh, Šulcs, kas ir šīs delegācijas vicepriekšsēdētājs. Varbūt viņam arī tad došu vārdu uz kādu brīdi. Lūdzu. Jā, vielen dank, dass ich der Mensch. Jā, paldies, paldies par to, ka cilvēktiesība apakškomiteja nodarbojas ar šiem jautājumiem. Man liekas, ka tas ir ārkārtīgi nozīmīgi ne tikai pusīrājot gadījumā. Un tieši ar šo uh, gadījumu ir uh, kļuvis skaidrs, ka ir Krievijā aizvien šī sistēma. Mums likās, ka uh, arhipelāgs Gulaks ir vēsture un Solženicinā aprakstītā nometne ir pagātne, bet tomēr vēl pastāv tālāk. Un mēs redzam, ka pat uh, cara laikā apstākļi bija humānāki, tad cilvēkus uh, sūtīja izsūtījumā. Es, uh, izlasīju, kā Ļeņins uh, savas, savus darbus uh, uh, tur formulēja, un Stalins pats stāstīja, kā viņš izsūtījumā bija medījumā, medīt un uh, makšķerēt, tas laikam bija, nu, viens no tādiem skaistākiem laika posmiem viņa dzīvē, jo izsūtījums bija vienkārši izsūtījums tālu no Maskavas. Bet būtībā šīs mm, nobenes, par kurām runājam, tās radās Staļina laikā un pastāv arī e, vēl aizvien tagad. Es nekad neesmu redzējis tik e, briesmīgas cietums kā Krievijā, nekur citur, ne Eiropā, nekur citur. Pirms pāris e, mēnešiem redzēju vēl, ko Feliks Dzeržinska portrets vēl ir pie sienas Dzeržinskis nodibināja uh, KGB, uh, respektīvi Čeku kā organizāciju, un uh, redzam, ka viņi vēl piemin tīri labi šajā sistēmā. Un runājot par to, ka Krievija ir normāla eiropeiska valsts, tad tā jāslīdzina arī ar normāliem eiropeiskiem standartiem. Ar lielu nepacietību gaidu, ko teiks mūsu viesi. E, mūsu viesi paši ir piedzīvojuši šos apstākļus. Paldies. Tolokoniko. Paldies, tagad došu vārdu Tolokonikovs kundzei. Здравствуйте, дорогие Labdien, labdien, dārgie draugi, dārgie kolēģi. Jā, patiesi, ja mēs runājam par uh, humānu apstākļu ieviešanu Krievijas uh, sodu sistēmā, šis jautājums jau ir uh, ļoti aktuāls un to vajadzēja risināt sen. Mēs ceram, ka jūs varēsiet izdarīt objektīvus un reāls secinājumus, uh, jo nav vērts arī nenovērtēt pietiekama augstu Krievijas ierēģu spēju izvairīties. Mēs redzam, kā viņi reaģē uz uh, komisiju ierašanos. Uh, nedēļu pirms komisijas ierašanās uh, viss nometne neguļ, viss tiek celts, rakts, pārkrāsots ķieģeļi tiek pānesti no vietas uz vietu, dažādas komisijas ierodas, un tajā brīdī, kad komisija ierodas, tad praktiski cilvēkiem nav nemaz spēku atbildēt, un ja viņi atbildēs uz uh, jautājumiem, tad viņiem būs milzīgas problēmas šai saistībā. Mūsu valstī šī soda sistēma jau izsens apspiež personību Un jau kopš padomju laikiem ir um, dažādi veidi, kā sistēma strādā, kā viņi apspiež šīs personības. Ir gan uh, veidi, kā psihiatriskā veidā ietekmēt personības, tas uh, bija aktuāls padomju savienībā, un tagad atkal šī praksa tik litla lietā. Laikam jūs uh, esat dzirdējuši uh, par uh, to, kas notika laukumā Balotnē, cilvēkus, uh, kas uh, ieradās uz mierpilniem protestiem, apcietināja, uh, viņus liek, liek cietumā. Un viens no, iesla, no šādiem cilvēkiem, Kasenko, tika nosūtīts uz piespiedu psihiatrisko ekspertīzi viņam pirms pāris dienām. Tika apstiprināts spiedums apelācijas uh, tiesnospēd, jā, viņš ir psihiatris, jārastē viņam tiek piespiedā ārstēšana. Ko tas nozīmē, es zinu pati no savas pieredzes. Tad, kad mēs stājāmies tiesas priekšā, katrai no mums tika uzstādīta psihiatriskā diagnoze, tā bija personības šķelšanās. Un, tas tika skaidrots tā, ka mēs vēlamies vērtēt situāciju, izmantojot mūsu uh, uh, viedokli un līdz ar to tendenciozas ir šī sistēma. Tiek gan uh, tiesu spriedumi, manuprāt, gan arī šīs ekspertīzes. Un ko mēs redzam uh, aizturēšanas vietās? Uh, nu, pirmkārt, uh, īstermiņa aizturēšanas. Uh, iestādes uh, ar Maļohinas uh, kundzi un Samcevičs kundzi bijām izolātorā un ievietotas. Uh, kamerās ir pārāk daudz cilvēku, aptuveni 90% ir sieviešu, mm, kameras ir plānotas 40 cilvēkiem, un eh, nu, uz vienu cilvēku rēķina apmēram 2 kvadrātmetrus. Tā ir gulta un neliela, neliela tāda tā kā vietiņa. Nu, tas drīzāk līdzinās filmai Matrica, kur ķermeņi tiek novodoti. Tā nekādā gadījumā nav savienojama ar kaut kādu personīgo vīdu, ar attīstības apstākļiem, ar kaut ko tādu. Arī ļoti neliela uh, izvēle bibliotekā, ja jūs gribat kaut ko lasīt, tad uh, jums tas nemaz neiznāks. Un tajā gadījumā, ja jūs aiztur šādās, um, šādos uh, šādās iestādēs, tad um, grāmatas, uh, piemēram, arī nemaz nedod, uh, neļauj no ārpusienas. Par ēdināšanu ļoti daudz tauku, ļoti tretnas ēdienas un uh, graudaugu daudz. Ja jūs uh, ēd šādu ēdienu, tad uh, jums ir dedzināšana kuņģi un jūs vienkārši uzpūšties, paliekat to drēsni. Bet tas tiešām tā ir. Tie cilvēki, kas ir šajos aizturēšanas iestādēs, kļūst divreiz rasāki, jo nu, praktiski tie ir tauki, ar ko cilvēkus baro augsta kalorija ēdienu, kartupeļu un graudaugi. Nākošais jautājums - medicīnas kā aprūpe. Nu, tas laikam ir traģiski un nemaz arī nav smieklīgi par to runājot. Jāsaka, ka tā, kā tāda tā nemaz nepastāv. Ir slimnīcas, kurās cilvēkus savada tajos gadījumos, ja viņi ļoti slikti jūtas. Un maksimāli, ko var saņemt, tā ir diagnozes uzstādīšana, veselības novērtēšana, bet tas nenotiek nebūt labā līmenī ieslodzītos, uh, ieslodzītie testē, viņi nodeva ne savus, teiksim, rezul, uh, sevis uh, analīzes, piemēram, uh, urīna analīze, ja nodod cita cilvēka urīna analīze, tad uzstāda to diagnozi, kāda ir uh, ierakstīta kartītē, kas nozīmē, ka, nu, tāda reāla uh, situācijas novērtēšana netiek veikta. Es pati to uz savas ādas izjūtu. Divus gadus man bija stipras galvas sāpes kuras cietuma ārsti nevarēja izārstēt, dodoties pie ārsta ārpus cietuma, es tiku izārstēta. Cietuma ārsti nemaz negrib nevienu ārstēt, un bieži to izmanto kā spiedienu līdzekli. Tiek veikts psiholoģisks spiediens uz cilvēku, kā tas bija Sergeja Magnitska gadījumā. Mēs zinām, pie kā tas noveda. Es gribētu vēlreiz uh, jums visiem pateikt, ka magnītiska uh, sārakstu pieņemšana ES valstīs būtu ļoti vēlama, jo cilvēki, kas ir atbildīgi par viņa uh, nav, viņiem nevajadzētu justies nesodītiem. Un vismaz šie simbolistiskie pasākumi tie būtu jāpielina. Ļo, ir ļoti grūti apstādināt šo mašīnu, kas tika palaista padomju savienībā, tu ej pie ārsta, viņš saka, neizliecies, tu negribi tikai strādāt. Man tas tika teikts vairāk kārt, to teica arī sievietē, kas uh, dzīvoja tajā pašā laikā un bija nometnē, viņa zaudēja kāju, jo viņu sodēja. Viņu sodēja, viņa lika veselu dienu uh, sa stalā sādēt, stāvēt ārā, viņa uh, nosaldēja kāju, viņa vērsās medicīnas dienestē. Uh, jo viņai eh, likās, ka kāju dedzina un pāris mēnešu laikā viņa izlaigāja uz medicīnisko dienestu, kāju vēl tajā laikā varēja glābt. Bet galu galā rezultāts ir briesmīgs. Viņu izved pēc pāris eh, mēnešiem uz slimnīcu, kad uh, ārsts saprata, ka viņai atmirst kāja, ka viņa neizliekas, ka tas ir apsaldēšanas rezultāts, un viņai vienkārši apatēja kāju, un šis stāsts nemaz nav beidzies, viņa aizvien var aizstāvēt Mordovijā, viņu neizlaiž no cietuma um, saskaņā ar uh, veselības stāvokli, lai arī ir tāds likums, kur cilvēku var atbrīvot. Uh, veselības stāvokļa dēļ, bet uh, iestādēm liekas, ka invaliditāte, smaga invaliditāte nav uh, pietiekams ieliekums. Viņa nesaņem protēzi korupcijas dēļ, kāda ir tieslietu sistēmā. Un uh, tas ir liels trūkums ne tikai tieslietu sistēmā, bet vispār Krievijas uh, situācijā tādā, bet cietumos cilvēki uh, no tā cieši visvairāk, jo cilvēki nevienam neko nevar izstāstīt. Viņi nevar ne radiniekiem ko pastāstīt, ne advokātiem. Uh, žurnālistiem par to, kas ar viņiem notiek. Tāpēc, ka, ja šī sieviete kādam pastāstītu, kas ar viņu ir noticis cietumā, viņu pakļautu visstriktākajām sankcijām no cietuma administrācijas puses, viņi baidās par dzīvību. Jo tā ir sena Staļina personības apspiešanas sistēma, tu nevar neko pateikt pret administrāciju un tas, ko mēs gribam sasniegt pat labāk. Mēs esam, sa, mēs esam sastādījuši un izveidojuši organizāciju, nevalstisku organizāciju, kas stāsta par apstākļiem, kādi ir Krievijas cietumos lai šī eh, sistēma kļūtu caurskatāmāka un arī atbildīgāka, lai, lai eh, ierēdnis, kas eh, nākošais novada cilvēku līdz nāvei, tad, kad cilvēkam tiek atņemta cilvēka cieņa, veselība, dzīve, lai ierēdnis saprastu, ka viņi var sodīt. Ko dara mēs? mēs nodrošinam advokātu palīdzību ieslodzītajiem, tāpat arī izplatam informāciju. Lai arī tā nav 100%, bet tomēr informācija par to, ka cilvēku nu, vismaz nenogalinās tad, kad viņš stāsta par ieslodzījuma apstākļiem, esot ieslodzījumā. Paldies! Thank you! Paldies jums! Paldies, Telekonikovas kundze! Pirms došu vārdu Aļohines kundzei. Gribētu pievērst jūsu uzmanību šīm uh, gadījumam, ko jūs pieminējāt uh, Bolotnais uh, protestam. Mēs pieņēmām pagājušajā mūsu sesijā rezolūciju par Mihailo Kosenko lietu. Un tagad uzklausīsim Aļohinas kundzi. Здравствуйте. Labdien! Es arī gribu pastāstīt uh, par to, ko mēs tagad daram un kas uh, mūs rosināja sākt šo darbību tiesībai sardzības jomā. galvenās problēmas, kādas tagad ir Krievijas kolonijās un cietumos, tāda ir vairākas. Visas tās šausmīgās lietas, ko redzam ap mums, tās var sistematizēt. Tas ir diezgan vienkārši. Pirmkārt, kas ir jāzina un jāatcerās? ir tas, ka mūsu aizturēšanas sistēma tik ļoti līdzīga gulagam, tās ir kolonijas un koloniju uzbūve kurās aizturētie gan vīrieši, gan sievietes izcieš sodus. Tās nav kameras, kā šeit Eiropā cietumkarasts, bet tā ir tāda baraka, baraka veida kopmītņu sistēma, kurās dzīvo no 60 līdz, 7, līdz 100 cilvēkiem daudzu gadu garumā šeit šādās vietās pilnībā nav nekādas personīgās uh, sfēras. Šajās uh, barakās, atkarībā no reģiona, nekur nav siltā ūdens, tāda vienkārši nav. Kolonijās nav uh, nekāda sanitāra apstākļa. Parasto tolešu uh, vietā ir vienkārši cauruma cementa. Uh, grīdā uz 60 līdz 100 cilvēkiem ir divas, trīs izlietnes, ne visi var tās izmantot, un dažkārt, piemēram, koloniju vadība, cietuma vadība aizliedz izmantot izlietnes, un, piemēram, nedrīkst mazgāt rokas, un cilvēki tur uzturās, un citā laikā viņas sievietes, piemēram, strādā 14 līdz 16 stundas. Uh, strādā ar šiem mašīnām ļoti vecām, bīstamām dzīvībām, vecas šuju mašīnas, 97. klases tādas ir. Šīs šuju mašīnas tāpat labo ieslodzītie un kontrolē darba procesu proti. Administrācija apzināti viens ieslodzītos nostāda virs hierarhijā citiem lai vieglāk varētu uh, pārvaldīt. Lai arī tas ir aizliegts uh, tādā veidā sadalīt ieslodzītos un uh, radīt kādas privilēģijas. Tas ir aizliegts sistēmā kā tādā, bet Krievijā tas eksistē. Līdz 2010. gadam tas bija arī likumā noteikts, bet tagad tas ne oficiāli eksistē tās augtās disciplīnas un kārtības sekcijas, kas uh, ir uh, kolonijā aktīvas. Tas rada lielāko problēmu skaitu. Administrācija um, darbojas tā, ka nu, daudz vienkāršāk ir cilvēks sodīt ne savām rokām, bet uh, izmantojot tos, kam nav nekādas uh, brīvības un kas. Uh, krimināli eh, ir eh, tendēts rīkoties. Vergu darbs piespiedu kārtā mēs to gribētu atcelt, lai gan likumā ir rakstīts, ka ieslodzījumā esošais strādā, kur administrācija to nosaka. Ja administrācija lemj, ka soda ieslodzīto par nepaklausību, piemēram, tīrīt atkritumu bedri, tad tas ir likumīgi, ja administrācija lemj, ka ir jāstrādā 16 stundas fabrikā, tad atsakoties no tā viņi var piekaut, un tas arī ir uh, likumīgi. Tādēļ mēs gribētu mainīt pašu likumu, kas uh, atļauj manipulācijas ar cilvēkiem šādā veidā. Nākošais ir uh, cietumu pilnīga slēgšana. Ciet, uh, cietumos nevar iekļaut cilvēktiesību uh, aizsardzības organizācijas. Ir izveidot noteikti komisija, bet valsts aizvien vairāk kontrolē pieju un arī kontrolē, kas ir šajās komisijās. Un, piemēram, Mordovijā šāda komisija nestrādā vispār. Uh, proti tie sabiedriskie darbinieki, kas, kam būtu jāsako likuma ievērošanai, viņi vienkārši ne uh, ierodas kolonijās un neviens neizsaka nekādas pretenzijas. Tāpat arī likumdošana jāmaina šajā jomā. Ir jāpaplašina sabiedrisko darbinieku pilnvaras un viņu pilnvaras, jo cilvēki ir pietiekami, kas grib strādāt. Un ko es vēl varētu veicināt caurskatāmību. Ja uh, pilsoniskajam sektoram būs lielāks pilnvars, mēs varēsim piespiest cietumu vadību atskaitīties par to, cik naudas viņiem tiek uh, izdalīts, kā nauda tiek tērēta un atbilstoši sakt pie uh, atbildības, ja šī nauda tiek izlaupīta, jo pat labam tādas atbildības uh, izpratnešana nav paredzēta. Mēs gribētu kā darbu redzēt brīvprātīgu darbu un ne ilgāk kā 8 stundas. Kā tas ir attiecībā uz visiem brīviem pilsoņiem. 8 stundas ir pilnībā pietiekami. Un tad cietums cenzūra tāda aizvien pastāv. Ja jūs uh, rakstat vēstuli radiniekam, rakstat par to, ka kolonijā, kurā esat, uh, tiek uh, jūsu tiesības pārkāptas, tad šo vēstuli vienkārši nenosūtīs. Daudzas vēstules, ko man rakstīja, es vienkārši tās nesaņēmu. Tās iznīcināja cenzori. Pēdējā kolonija, kurā biju, viņi demonstratīvi vēstules ar informāciju par um, mītiņiem, par um, vēlēšanām. Maskavā tās uh, tika sadedzināts uh, dzelzs spainī, metāls spainī. Nesaprotu, kāpēc tas bija jādara, bet nu, šādi šāda rīcība tika veikta. Vēl par sadzīves apstākļiem. Ēdienas kolonijā, jo tālāk no Maskavas, jo skaidrāk tas ir. Ēdienas ir uh, atbaidoši bieži sapūši produkti. Otrās šķiras uh, pārtiks pretis. Un tie cilvēki, kas vēl nav notiesāti, uh, tad, kad cilvēki dodas uz tiesu, viņiem izdod, tā teikt, tādos sausu ēdienu paketi, un eh, tur nav nekā dabīga. Tie ir koncentrāti ar E marķējumu, kas visdrīzāk eh, pat ir aizliegta Eiropā. Un par to arī nekāda atbildība netiek nesta. Мы надеемся. Mēs ceram uz uh, starptautisko cilvēku tiesību aizsardzības organizācijas sadarbību ar Krievijas atbalstošām organizācijām un ceram, ka Eiropas uh, institūcijas arī dosies uz uh, Krievijas tiesām un sastādīs kopā ar mums atbilstošus ziņojumus. Paldies! Nu, <clears throat> Vēl gribu uh, papildināt. Tieši tagad mūsu aizstāvja mēģina iesniegt likumu, respektīvi Tieslietu ministrijas rīkojuma izmaiņas, lai ieslodzītiem nelikt strādāt vairāk par astoņām stundām. Piespiedarba pārvēršana par uh, brīvprātīgi tas ir nākošais solis, bet mūsu pirmais tagad uh, mērķis ir uh, panākt, lai cilvēki nestrādātu, piemēram, 16 stundas, bet 8. Un mēs ļoti labprāt gribētu, lai eh, jūs arī paust savu viedokli par eh, šo jautājumu Krievijas pārstāvjiem. Un visdrīzāk, ka eh, uzklausot jūsu viedokli, viņi labprātāk pieņems šo likumu, lai arī šo likumu nemaz nevajadzētu, ja Krievijas federācijas darba kodeks nometnēs netikt vislaikt pārkāpts. Šis likums ir nepieciešams tikai tāpēc, lai ievērotu uh, darba kodeksu 8 stundas dienā. Un aizliegums strādāt brīvdienās, jo pat labam ieslodzītiem nav brīvdienu, katra svētdiena ir darba diena. Thank you. Paldies, paldies jums abām uh, par šīm uzrunām. Tagad došu vārdu uh, Anrī Melos kungam, eh, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsādātājam. Paldies, priekšsādātāji! Pirmkārt, es gribētu paust savu apbrīnu mūsu uh, viešņām. Mēs uh, runājam, un tas ir svarīgi, bet rīkoties ir vēl svarīgāk. Un uh, jūs tiešām darbojaties, jūs darāt kaut ko, lai panāktu uh, izmaiņas. Uh, mūsu komiteja, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja, ir viena no Eiropas institūcijām. Mēs parakstījām vienošanos ar parlamentu un reģionu komiteju, ka lūk trīs uh, institūcijas, kas uh, strādā ar pilsonisko sabiedrību. Mēs tagad sadarbosimies vēl ciešāk nekā iepriekš. Mēs domājam, ka cilvēktiesības ir visaptveroši globāls jautājums un vajadzētu atcerēties, ka 21. pants Eiropas Savienības līgumā nosaka, ka mums eh, jāveido attiecības ar trešajām valstīm, balstoties uz pamatprincipiem un pamatvērtībām. Tas eh, nosec, protams, arī attiecības ar Krieviju, bet arī ar visām citām valstīm. Vakar te Luksemburgas eh, laukumā Tibetas pilsoņi protestēja pret Ķīnas prezidenta uh, vizīti. Jūs zināt, uh, kāda ir situācija Ķīnā uh, ar cietumiem. Tā ir uh, viena tam sliktākajām uh, uz visas planētas. Cilvēki tiek uh, spīdzināti, cilvēkiem vardarbīgi tiek izņemti iekšējie orgāni un tā tālāk. Protams, arī situācija Krievijā nav pieņēmama un mēs tagad dzirdējām uh, ļoti spilgtus piemērus tam. Es uh, apzinos, ka ir iespējams arī daudz sliktākas situācijas, kā jūs teicāt, jo tālāk no Maskavas, jo sliktāka situācija. Protams, arī Eiropas Savienībā nav viss rožaini. Francijā, piemēram, cietumi ir pārpildīti, ir problēmas ar uh, higienu, bet, protams, to nevar salīdzināt ar situāciju Krievijā. Uh, to nevar salīdzināt arī ar to, kas notiek Ķīnā. Es domāju, ka mums ir uh, Eiropas pilsoniskās uh, sabiedrības instruments, lai pret to cīnītos. Protams, mums ir uh, regulas, mums ir likumdošana, mums ir uh, Eiropas padomas konvencijas. Tie ir instrumenti, kas varbūt nevienmēr tiek piemēroti Krievijā, bet tie pastāv un pilsoniskajai sabiedrībai vajadzētu uzraudzīt situāciju. Pie mums Eiropas Savienībā pilsoniskā sabiedrība ir ļoti aktīva. Vairākas dalību valstīs uh, strādā uh, vairākas nevalstiskās organizācijas, un mēs uh, tagad dzirdējām lielisku piemēru par jūsu organizāciju, kuras mērķis ir uzlabot situāciju cietumos. Un, protams, arī uh, Eh, sabiedrības viedoklis ir svarīgs, lai panāktu caurskatāmību un reālas pārmaiņas. Mūsu komiteja ir gatava strādāt ar saviem partneriem. Mūsu partneris Krievijā ir Krievijas Pilsoniskā sabiedrības palāta, kurai ir mandāts uzraudzīt situāciju cietumos. Jūs teicāt, ka ar to nepietiek. Bet uh, Mēs strādājam kopā ar šo palātu, mums būs uh, kopējs projekts ar mērķi uzlabot šo cietumu uzraudzību, uh, izmantojot oficiālo mandātu, kas ir šai organizācijai. Šī gada maijā uh, mēs rīkosim semināru, kurā Eiropas Savienība dalīsies ar savu pieredzi uh, par to, kā Eiropas Savienības dalība valstīs pilsoniskā sabiedrība novēro un pārauga situāciju cietumos. Un mēs ceram, ka ar šo pieredzes apmaiņu mums izdosies uzlabot situāciju Krievijā. Protams, mēs apzināmies, ka šai organizācijai ir uh, savi ierobežojumi, uh, tā ir uh, valsts kontrolētā organizācija, bet Šī organizācija ir akceptējusi mūsu sadarbības priekšlikumu, un mēs centīsimies iesaistīt arī nevalstiskās organizācijas, memoriālu, jūsu organizāciju un citus, jo mēs nevēlamies, lai šo projektu izmantotu par iespēju mūs manipulēt. Mēs vēlamies panākt reālu situācijas uzlabojumu. Mēs vēlamies rīkoties pragmātiski un sasniegt konkrētos rezultātus. Mēs vēlamies, lai Krievijas nevalstiskās organizācijas un Krievijas likumdošana eh, tiktu pārveidota eh, tā, lai tā atbilstu eh, reālajam kriminālu kodeksam un lai situācija ieslodzījuma vietās uzlabotos. Mēs esam paredzējuši apmaiņu ar pieredzi, paredzējām dalīties ar paraugu praksi. Jāsaka, Krievija nav parakstījusi vēl uh, Eiropas padomas konvenciju. Tas vēl būtu jāpanāk. Kā es teicu, šis projekts uh, te jau tiks palaists. Eh, Krievijas pilsoniskās sabiedrības palāta piekrita ar mums strādāt kopā. Bet, kā es teicu, mēs vēlamies iesaistīt visas profila nevalstiskās organizācijas, lai kopā varētu veikt konkrētos pasākumus, lai uzlabotu situāciju cietumos. Un noslēgumā es gribētu vēl teikt, ka mums vajadzētu strādāt kopā ar Eiropas uh, pilsonisko uh, sabiedrību. Mums vajadzētu rīkoties pēc iespējas ātrāk un jābūt pragmatiski noskaņotiem, jo runa ir par cilvēku dzīvību. Tas ir cilvēku būtnes, kas cieš. Tie ir uh, eiropieši, viņi ir mums tuvi. Un mēs nevaram vienkārši pateikt, ka situācija ir slikta un ar to viss beidzas. Uh, Un uh, vēl viena rezolūcija neko nemainīs, bet mēs redzam, ka Krievijā ir cilvēki, kas vēlas situāciju mainīt, kas dara kaut ko, lai tā mainītos. Un mēs esam gatavi jūs atbalstīt. Paldies jums par dalību šajā pasākumā, paldies par to, ka ielūdzat mani. Paldies, Malosa kungs. Ļoti interesanti bija dzirdēt, ka jūs strādājat arī ar uh, šo Dumas palātu. Un tagad Uzklausīsim Orlova kungu. Oleks Orlovs pārstāv memoriāla valdi. Šī ir uh, organizācija, kas ir konstatējusi visai plašu cilvēku tiesību pārkāpumu klāstu, uh, tā skaitā tā uh, izskata situāciju cietumos un uh, psihiatriskajās iestādēs. Lūdzu. Ķiba za predāstāvjunu возможность. Paldies, paldies par iespēju uzstāties šodien. Un cik saprotu, tad, nu varbūt, ka tā ir tulkojuma kļūda. Pilsoņu palāta šeit tiek pieminēta. Sabiedriskā palāta, krieviski saka, jā, nu kas tad ir šī sabiedrības palāta? Tā ir pus uh, neatkarīga struktūra, tas arī ir jāsaprot. Nu, praktiski tā ir, tiek tā ļoti strikti kontrolēta. To kontrolē izpildvara. Un to um, nozīmē vai nu prezidents vai arī uh, gubernatori ieceļ darbinieks un šīs sabiedriskās palātas. Uh, nevalst, ar tās starpniecību nevalstiskās organizācijas var izmantot ļoti būtisku mehānismu, lai uzraudzītu situāciju ieslodzījumu vietās. Marija Aļohina runāja par novērošanas komisijām sabiedriskām. Tas ir ļoti nozīmīgs um, veidojums, mēs to izmantojam. Memoriāls daudzās vietās strādā un piedalās šajās novērošanas komisijās mūsu organizācijas biedri. Tajā strādā ne tikai Maskavā un Sanktpēterburgā, bet arī tādās vietās, kur daudz kolonijas ir kā, tādas kā Perma, Komi Republika un citas. Un pat iedomājieties Ziemeļkaukāzā, Kadīrau, Čečenijā un Ingušijā strādā arī mūsu kolēģi novērošanas komitejās. Šādas novērošanas komisijas eksistē un tiek veidotas katrā federācijas subjektā. 40 cilvēku sabiedriskie novērotāji visā Maskavā. Tā ir daudz miljonu pilsēta, kur ne tikai izmeklēšanas izolātori, bet arī uh, īstermiņa aizturēšanas uh, izolātori un arī uh, policijas eh, iecirkņi. 40 cilvēki ir ļoti maz, nu praktiski neiespējami. Jāievēro, ka visur ir jāstrādā. Un tieši tāpat eh, arī citos eh, federācijas subjektos ir vietās tas tā noteikti. Bet no Maskavā no šiem 40 cilvēkiem tikai 20 ir tādi, kas tiešām grib strādāt. 20 cilvēki, kas reāli pārstāv neatkarīgas organizācijas, un 20 citi, tā ir šī sabiedriskā palāta. Tās ir, piemēram, veterāni, kas apvieno ieslodzījumu vietu darbiniekus, Krievijas oficierus vai arī tieslietu sistēmas veterāni. Un šie 20 cilvēki nestrādās, viņi visos veidos kavēs novērotāju darbu ieslodzījumu vietās. Tādēļ tieši tagad uh, ir šāds mēģinājums, uh, kad uh, šīs komisijas veidojās pēc iespējas vairāk izspiest tādas un atstāt pēc iespējas vairāk reāli neatkarīgu organizāciju pārstāvis. Pēc diviem gadiem tiks veidots jaunās novērošanas komisijas. Esmu nobežījies, ka situācija būs sliktāka. Bet neskatoties uz visu, darbs tiek veikts un izdodas daudzos reģionos reāli raudzīties, uzraudzīt un arī palīdzēt cilvēkiem. Es pilnībā piekrītu tam, ko kolēģi no pusī rāja teica. Es pāris piemērus izteikšu. Nu, laikam no vislabākā aizturēšanas reģiona Maskava izmeklēšanas uh, uh, aizturēšanas vietas. Un noteikti tas, par ko runāja uh, kolēģi. Kameras ir pārpildītas 30-40% vairāk, uh, ieslodzīto ir uh, vietās, un cilvēkiem nāks nakšņot pēc kārtas. Nu, nav pietiekam daudz vietas, lai gulētu pat ja uh, saliek izaukamās gultas, uh, kamerās nav pietiekami vietas, lai visi varētu vienlaikus gulēt. 2000. gada sākumā, pateicoties tam, ka Eiropas cilvēktiesība tiesa pieņem pāris spriedums, uh, izdevās uzlabot situāciju, tad tiešām tika izmeklēšanas izolātori uzturēšanās tika klasificēta kā uh, spīdzināšana, jo ar tādu pārpildījumu pakāpi nav iespējams uh, darboties, uh, tika būvēta jauna situācija. Likās, ka labojas, un pēdējos divos gados, ir tīpaši pusotrā gadā, situācija atgriežas iepriekšējā līmenī. Un man liekas, ka izmeklēšanas uh, cietumos uh, tas ir saistīts ar sekojošo. Krievijā tiek veidot masīva antimigrācijas uh, kampaņa un Maskavā šie cietumi pārpildīti migranti no Centrālā Āzijas, tā sauktie viestrādnieki, jeb gastarbaiteri. Nu, nav nekādas nepieciešamības šos cilvēkus tur turēt, viņi nekādas noziegumus nav paveikuši, bet, nu, cilvēks vienkārši tur šajos, šos izmeklēšanas cietumos. Medicīnas kā aprūpa ļoti slikta. Neiespējami tikt pie ārsta. Pieteikums apmeklēt ārstu ļoti ilgi netiek izskatīts. Ēdiens pavasarī ir pilnīgi sapuvuši kartupeļi, burkāni un kāposti. Un Maskavā sāka barot cilvēks ar marinētiem kāpostiem, kas ko, to nevar ēst, cilvēkiem dedzina kuņģi un vispārēja korupcija. Tas ir kaut kas šausmīgs, briesmīgs. Eh, maniem kolēģiem taisnība. Gribu saņemt par visu, par medicīnisko apskati. Tiek prasīta nauda par uh, veselības. Uh, situā, par nu, veselības stāvokļu noteikšanu no ieslodzītiem tiek uh, izspiesta nauda un ir tāda absolūta neieinteresētība ne par ko personālam. Personāls grib tikai atskaitīties uh, uh, priekšniecības priekšā. Nu, piemēram, Maskavā, ar ko mēs tagad uh, saskaramies. Pietrūkst bļodiņu, bļodiņu, kurās uh, ieliek ēdienu. Dažās, dažos uh, uh cietumos tādu bļodiņu nav, līdz ar to uh, pirmā dienu otro saliek vienā, nu, iedomājieties, zupu, un tur saliek uh, klāt vēl arī otro ēdienu, un tādu jūs dabūjat. Un kāpēc? Nu, tāpēc, ka nav bļodiņu. Iekšējās uh, kārtības noteikumi saka, ka ir viena bļodiņa jāgarantē. Vai arī jautājums, kur uh, žāvēt drēbes. Nu, nedrīkst striķus uzvilkt uz uh, gultas maliņas arī nē. Nu, kur gribi, tas nevienu neinteresē. Cilvēki netiek informēti par viņu tiesībām, nu, piemēram, iekšējās kārtības noteikumi. Tas ir par to, kāda ir iekšējā noteikuma. No nu, tiem jābūt zināmiem. Katrā kamerā uz sienas viņus vajadzētu turēt. Un tagad iedomājieties nesen manam darbiniekam, Annai Karetņikai, Maskavā. Iestādes priekšnieks mēģināja pierādīt, ka iekšējais kārtības noteikumi ir slepens dokuments iekšēji izmantošanai, un viņi ilgi viņam mēģināja pierādīt, ka nē, tas tā nav, un tas ir priekšnieks, kas tā domā kas nozīmē, ka no nu ārkārtīgi zemes informētības līmenis. Viņi ir neinteresēti, korumpēti un ļoti slikti izglītoti paši savā dienas darbībā. Nu, tas apmēram viss. Thank you. Liels paldies jums, Arlova kungs. Paldies visiem mūsu ciemiņiem par uh, šiem stāstiem par situāciju. Uh, cietumos. Ja jau situācija Maskavā ir tik slikta, tad var tikai e, iedomāties, e, kas notiek tālāk no galvaspilsētas. Pirms uh, diskutēsim, gribu uzklausīt vēl mūsu kolēģi Donska kungu. Viņš pastāstīs mums par pētījumu, kuru mēs uh, uzdevām veikt. Un viņš pastāstīs mums par secinājumiem un ieteikumiem. Jā, paldies priekšsēdētāji! es gribētu pastāstīt par galveniem secinājumiem šajā Roberta Van Foren pētījumā, kas ir psihiatrijas iniciatīvas galvenais vadītājs. Un uh, bija piesaistīta Bi uh, Bilīsi universitāte un uh, Viļņas universitāte. Uh, 60. līdz 80. gados uh, Padomu Savienībā psihiatrija bija represiju instruments. Un līdz ar to psihiatrija attīstījās pavisam savādāk nekā visur pasaulē. Tā kalpoja valdošajam režīmam un piedāvāja zinātnīsko pamatojumu tam, lai pasludinātu ieslodzītos par mentāli slimniem, slimiem un uh, izmantotu uh, piespiedu Uh, ārsteišanu kā vēl vienu apspiešanas līdzekli. Daudzi cilvēki tika pakļauti šādai pseido ārsteišanai bez jebkāda medicīniskā pamata. Pētījuma autori rāda, ka nav nekādu pierādījumu, ka būtu kaut kāda oficiālā valdības politika, lai īstenotu uh, psihiatriju. Uh, soda nolūkiem, eh, bet eh, tā bija prakse. Paš, pat, pat pašlaik mēs vēl neizprotam pilnībā to, eh, cik lielā mērā ir izveidojusi šī atkāpe no cilvēku tiesību standārtiem un arī farmaceitiskā rūpniecība būtībā bija ieinteresēta tikai iegūt peļņu. Eh, šī mentālās veselības profesija netika attīstīta, un sistēma eh, nebija taisnīga, tā nebija paredzēta, lai garantētu pacientu tiesības. Korupcijas apjoms bija milzīgs, un tāpēc uh, viltus diagnozes varēja vienkārši nopirkt. Notika tas, ko vēlējās uh, valdības iestādes un uh, bieži vien uh, jaunajā politiskajā klimatā iestādes atkal vēlas izmantot uh, psihiatriju par apspiešanas instrumentu. Situācija varētu tikt uzlabota, bet nepieciešams atteikties no šīs pagātnes, nepieciešams mainīt uh, Uh, pastāvošo praksi, un Eiropas parlaments šajā ziņā var nospēlēt svarīgu lomu, atbalstot tos, kas vēlas uh, atkāpties no Padomu Savienības pagātnes. Nepieciešams uh, tagad, protams, koncentrēties šajā ziņojumā uz Krieviju un Ukrainu, bet es gribu norādīt arī uz citiem piemēriem. Jau ir runāts par Mihailo Kosenko gadījumu. 25. martā Maskavas pilsētas tiesa eh, izskatīja viņa sūdzību un apstiprināja lēmumu par piespiedu psihiatrisko ārstēšanu sakarā ar eh, notikumiem Balotnoja laukumā 2012. gada maijā mēs to uzskatām par sodu un pieņemam par to rezolūciju uh, pagājušajā plenārajā sesijā. Zinaidam Hortova, cilvēktiesību aktiviste, tika atlaista no Astanas uh, psihiatriskās uh, ārstēšanas uh, centra, uh, bet uh, uh pirms uh, tiesas uh, uh, apelācijas procedūras viņa tika aizturēta vairākus mēnešus Balhašā, uh, un 2013. gada septembrī tika pārvesta uz Astānu lai, un tika pakļauta psihiatriskajai ekspertīzei. Viņu ārstēja pret viņas pašas gribu un turēja ieslodzījumā. Viņa ir starptautiskā juriste ar desmit gadu pieredzi. Viņa iestājās pret politikas eh, iejaukšanos eh, tiesas jautājumos tāda bija viņas vaina. Mēs redzam, ka eh, šie konkrētie piemēri, šīs lietas ir jāņem vērā mūsu attiecībās ar Krieviju, Kazahstānu, Ukrainu un citām uh, Centrālā Azijas valstīm. Nepieciešams uh, balstīties uz šo pieredzi un jāatskatās arī uz Baltijas valstīm. Nepieciešams iesaistīt uh, medicīniskās profesijas, uh, Eh, rehabilitācijas dienestus, nevalstiskās organizācijas un jāpiedāvā iespēja atgūties šiem aktivistiem eh, gan medicīniskajā ziņā, gan atgūt viņam eh, savu labo vārdu, ko viņi zaudējuši valsts darbību rezultātā. Un noslēgumā gribu vēlreiz pateikties mūsu kolēģiem no Krievijas. Paldies par uh, jūsu drosmi, ko jūs izrādījāt cīņā par cilvēku tiesībām. Paldies jums, Tava Konikams kundze, Aļauhins kundze, Orlova kungs, paldies jums par jūsu cēlo darbu, par šo cīņu par cilvēku tiesībām Krievijā. So, thank you, professor. Paldies profesoram Donskim. par uh, šī pētījuma prezentēšanu, un tagad uh, došu vārdu deputātiem, kas vēlas runāt. Tānaka kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze mani šis jautājums ļoti interesē, jo es arī kādreiz savā iepriekšējā dzīvē biju psihiatrs, es uh, lasīju arī lekcijas uh, šajā jomā, un tad, kad es uh, studēju 80. gadu sākumā, tas bija tieši padomju savienības laiks, es mācījos rietumos, bet es ļoti labi biju um, iepazinies ar š, šo uh, slinko šizofrēniju. Tā bija tāda unikāla diagnoze, ko uzskatīja par tādu um, uh, iluzoras, dzīvošana iluzorā uh, pasaulē, un daudzi teica, ka viņi tieši no šīs slimības, daudziem, daudziem tika šāda diagnoze konstatēta, ja viņi vēlējās pieprasīt uh, politisko patvērumu citā valstī. Un Putina Krievija mēģina atkal no jauna izveidot šo padomu savienību, kas balstīta uz uh, kleptokrātiju un hronisku kapitālismu, nevis sociālismu. Mēs redzam, ka Krīma tika sagrābta, ir uh, vērsta agresija pret Ukrainu, uh, Ukraiņi tiek iebēdēti, tur, uz turien tiek sūtīts militārs spēks, daudzas valsts tāds kā Moldova un Armēnija tiek iebaidītas cilvēki tiek apspiesti. Nu jā, es pats pietiekami labi nezinu krievu valodu, es skatos televīzijas kanāls angļu valodā, to, ko mēs redzam Raša Today, tā ir pilnīga dezinformācija, ir arī vēršanās pret homoseksuāļu tiesībām, un es gribēju pavaicāt ekspertiem. Uh, Kā tas viss ir iespējams? Un Krievija joprojām apgalvo, ka viņi ievēro Eiropas cilvēku tiesību konvenciju, un viņi ir arī Eiropas padomē. Baltkrieviju uh, apsūdzēja, ka viņi neievēro cilvēku tiesības un tiesiskumu, līdz ar to viņi nav tiesīgi, Baltkrievi nav tiesīgi atrasties Eiropa padomē, un viņu uh, dalību valsts status tika pārtraukts. Nu, kas tad notiek Krievijā? Kā tur tas viss var turpināties? Paldies Tanaka kungam. Skatos, ka citi deputāti nevēlas uzdot jautājumu, tādēļ došu vārdu pārstāvim no um, ārējās darbības dienesta. Varbūt, ka jūs varētu arī nāk, uh, nu, pakomentēt dažus no ieteikumiem, kas uh, izrietēja no pētījuma. Paldies, priekšsēdētājs kundze, es gribēju pateikties par šīs viedokļu apmaiņas organizēšanu. Uh, patiešām tas mums ir ļoti bagātinoši un vērtīgi dzirdēt, ko domā pilsoniskās sabiedrības pārstāvi no Krievijas. Es gribēju pievienoties tiem, kas pauda apbrīnu Uh, mūsu viesiem, kas pastāstīja par patieso situāciju Krievijā. Jāsaka, ka diskusijas par cilvēktiesībām notiek īstajā brīdī, jo patiešām uh, visa pasaule skatās uz Ukrainā un Krimā notiekošo. Tas ir neapšaubām svarīgi, bet, protams, mums ir arī jāturpina vērot, kas notiek uh, cilvēktiesību plāksnē Krievijā un mēs katru dienu strādājam pie tā, lai varētu labāk atbalstīt eh, Krievijas pilsonisko sabiedrību un izvērtēt situāciju uz vietas. Jāsaka, ka ieslodzītie ir eh, tādā ļoti neveiksmīgā situācijā, eh, daudzi cilvēki tiek sūtīti uz darbu nometnēm, un mēs lielā mērā varam piekrist tiem, kas šodien uzstājās. Uh, Un tagad varbūt dažos vārdos es pastāstīšu, kā mēs uh, uzlūkojam Krievijā notiekošo. Nu, tas lielā mērā jau sasaucas ar mūsu viesu stāstījumu. Un es uh, mēģināšu pastāstīt, ko tad mēs uh, darām tieši šobrīd un ko varētu darīt uh, nākotnē. Pirmām kārtām mēs, protams, apzināmies, ka Krievijas valdība ir uzsākusi reformas, vismaz par tām izziņojusi, paziņojusi, ka vēlas uzlabot situāciju uh, tieslietu jomā, lai uh, soda izpildes sistēma atbilstu uh, starptautiskajiem standartiem, bet mēs uzskatām, ka pārkāpumi ir ļoti smagi, nu, un tie uh, jebkurā gadījumā neatbilst starptautiskiem standartiem. Mēs runājam par ļoti nopietniem pārkāpumiem, par piespiedu darbu, par to, ka cilvēkiem nav iespēja tikties ar advokātu, ar apmeklētājiem un uh, ir arī bijuši gadījumi, kad cilvēkiem ir liektas tiesības uz dzīvību. Un, protams, eh, minētie gadījumi jau ir apspriesti eh, pietiekami bieži. Mēs esam runājuši arī par eh, Sergeja Magnītska lietu. Viņš 2010. gadā atradās pirms tiesas ieslodzījumā, un mēs vairākas reizes pieprasījām, lai Krievija veiktu neatkarīgu un godīgu izmeklēšanu. Ja mēs runājam par piespiedu psihiatrisko ārstēšanu, nu, mēs nu pat uzklausījām pietiekami daudz informācijas. Un, domājam, ka šādas metodas izmantošana noteikti neatbilst starptautiskajiem standartiem, un mēs, protams, regulāri cenšamies par to apspriesties ar Krievijas iestādēm. Arī Kozenko kunga lieta, to jūs pieminējāt, arī šo Balotnē laukuma um, demonstrāciju, un uh, Jāsaka, ka mēs tiesvedības darbiem sakojam ļoti uzmanīgi, un, protams, tas mums rada daudz raižu. Mēs augstu vērtējam to, ka tika izveidota valsts novērošanas komisija, to izveidoja valsts, lai varētu labāk sekot cietumos notiekošajam, bet, protams, arī viņu iespējas ir ierobežotas. Komisija nevar pilnībā piekļūt uh, informācijai par uh, psihiskajās slimnīcās notiekošo, viņu resursi ir ierobežot un bieži vien viņiem ir jāstrādā spiediena apstākļos ko mēs darām, lai nāktu tālākā šādām organizācijām. Protams, mēs izmantojam uh, diplomātiskās sviras, sazināmies ar Krievijas iestādēm, piemēram, samita laikā ir arī šis uh, regulārais cilvēktiesību dialogs un runājot par uh, konkrēto gadījumu ir jāpieprasa, lai Krievijas iestādes ņem vērā Eiropas padomus un citu startautisku organizāciju rekomendācijas. Uh, Finansiāli mēs atbalstām pilsonisko sabiedrību, nevalstiskās organizācijas, kas darbojas šajā jomā, un mēs arī atbalstām uh, veselības aprūpas projektus cietumos un atbalstām arī kādu citu projektu, kas uh, palīdz pasargāt ieslodzītos no diskriminācijas. Dialogā mēs par to regulāri runājam, arī sazinoties ar vietējām iestādēm, un, protams, ir daži gadījumi, kas mums rada īpašas bāžas, piemēram, Tolokoņikovas eh, kundzes eh, gadījums. Nu jā, viņš šodien ir ieradusies pie mums. Uh, Mēs ļoti uzmanīgi eh, sekojām, kas notika tieši viņas ieslodzījuma laikā. Noslēgumā gribu pateikt, ka mēs turpināsim savu darbu, mēs turpināsim sniegt finanšu atbalstu pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas darbojas šajā jomā. Nu, protams, mūsu līdzekļi arī ir ierobežoti, ir šis cilvēktiesība un demokrātijas instruments, ko varam izmantot, un Mēs arī turpināsim uh, visas uh, diplomātiskos centienus uh, saziņā ar Krievijas valdību. Un atbildot godājamam deputātam, es vēlos teikt, ka mēs vēlamies turpināt cilvēktiesību dialogu un konsultācijas ar Krieviju situāciju. Nav tā vienkāršākā, un šis klimats, kurā mums ir jādarbojas, arī ir visai uh, saspringts un, protams, mēs vēlamies, lai soda izpildes um, sistēma tiktu reformēta, bet uh, pašreiz dialoga laikā mums nebija iespēja sazināties ar atsevišķām ministrijām. Mēs varējām uh, sazināties ar ārlietu ministru un, protams, mēs vēlētos Eh, kontaktēties, piemēram, ar Tieslietu ministriju un arī citām, kuras tieši skar šis jautājums. Un, protams, arī turpinām kontaktēties ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām gan šeit, gan Maskavā. Paldies! Un jūs lūdzāt vārdu, bet lūdzu ļoti kodolīgi, jo es eh, labprāt dotu atkal vārdu mūsu viesiem, lai viņi varētu atbildēt. Anna Gomeša. Jā. Es gribēju pavaicāt tieši Orlova kungam, ko viņš domā par komisijas pārstāvi izteikumiem, proti, ka bija tādas mērtiecīgas sankcijas pret dažiem eh, augststāvošiem ierēģiem, ņemot vērā situāciju Ukrainā. Uh, vai tas uh, ir nesis kaut kādus cerētos augļus, vai tas ir pietiekami efektīvs instruments, lai palīdzētu cilvēktiesību aktīvistiem Krievijā. Paldies! Turpina priekšsēdētāja. Protams, es saprotu, ka ir arī Tanoka kunga jautājums uh, kas tika īstenībā adresēts visiem viesiem. Ko jūs domājat par to, ka Krievija joprojām ir Eiropas padomu sastāvā? Jūs uh, varbūt varētu kaut kā uz to reaģēt. Mēs esam pilnīgi pārliecinātas, ka ir vērts, jo Krievijā ir pietiekami daudz cilvēku, kas Krieviju redz kā Eiropas daļu, un ja e, Krieviju izslēgs no Eiropas padomas, tad tā būs ļoti slikta zīme viņiem. Protams, ka šodienas valdība Putina valdība var nonākt arī pie tā, jo tā var pārorientēt uh, tirdzniecības un ekonomiskos kontaktus uz austrumiem, un ja mūsu valsts pilnībā orientēsies uz uh, Ķīnu un Ziemeļu Koreju, tad tas mums būs ne tikai skumji, bet nu tā nāvīgi skumji. Šeit daudzkārt tik runāts par Eiropas uh, um, ieslodzījumu noteikumiem, un ja es uh, saprotu, ka ja Krievija izslēgs no Eiropas uh, padomas, tad uh, nu, mēs vispār nespēsim atsaukties ne uz kādiem Eiropas noteikumiem un likumiem. Un nu, tiesība aizsardzību kustībām, nu, tad tas, tas būs tad pilnīgi Eiropa mums tagad ir nu, tāda kā. Ka orientējošā vērtība, un mēs varam apelēt, atsaucoties uz likumu, mūsu likumi ir tā veidot, ka starptautiskās normas ir augstāks nekā Krievijas normas tajā gadījumā, ja Krievijai vispār nebūs nekādu attiecību ar ES un to izslēgs no Eiropas padomas, tad mums, diemžēl, vairs nebūs nu pie kā apelēt. Mēs esam jau iekavējuši laiku. Ļoti žēl. Tagad eh, ļoti īsi es gribētu uzklausīt eh, pārstāvi no eh, ekonomikas un sociālo lietu komitejas. Ne, jūs nevēlaties izteikties, tad Orlova kungs varbūt. Jautājums par izslēgšanu no Eiropas padomas. Man liekas, ka tas būtu ārkārtīgi neproduktīvi. Kādēļ? Tādēļ, ka ir mehānisms. Mehānisms vērsties eh, Eiropas tiesā. Mūsu organizācija Memoriāls un daudzas citas organizācijas aktīvi izmanto šo iespēju. Tas ir mūsu rokās labs mehānisms. Nu, kādēļ to zaudēt? Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta, kas būtu nepieciešams, ko vajadzētu Eiropas eh, padomē izdarīt, nevis eh, izslēgt, bet gan ministru uh, jāpiedāvā padomei aktivizēt eh, darbību, lai ministru, lai ministri no eh, valstīm, kas ir iesaistītas, reāli prasītu no Krievijas, kā tā pilda eh, Eiropas cilvēktiesību tiesas lēmums, jo šeit situācija nav veiksmīga un prasīt lēmumu izpildu, to vajadzētu darīt. Jūsu jautājums par sankcijām vai sankcijas palīdz uh, uh, tiesības sargiem. Man liekas, ka tā nevajadzētu uzdot jautājumu. Vai sankcijas kaut kādā veidā palīdz mainīt situāciju Krievijā? Vai aizstāvēt Ukrainu? Es biju sankciju piemērošanas atbalstītājs. Uh, Magnitska lietā. Par to bija arī Eiropas parlamenta sank, eh, rezolūcija. Šādas sankcijas pirms gada vai pusotra vajadzētu, vajadzēja. Un katra sankcija var šodien situāciju a, sarežģīt ar mūsu a, organizācijām. Mums var būt situācija ļaunāka, bet ilgtermiņa skatījumā tas būs labāk Krievijai. Un sankcijas šodien, man liekas, ka nu, ir smieklīgas par šodienas sankcijām Krievijā smējas labāk nekādas sankcijas, nekā tādas, kādas ir. Gribu vēlreiz teikt, sankcijas ierobežot iebraukšanu pirms pāris gadiem, tās būtu adekvātas. Sankcijas eh, pāris eh, ierēģiem un oligarhiem at atbildot uz uh, karaspēku ievešanu kaimiņu valstī ir smieklīgas. Visi par tiem smējas. Ir tie, kas atbalsta Putinu, ir uh, viņa pretinieki smējas par šīm smieklīgajām sankcijām. Thank you. Paldies. Liels paldies visiem viesiem. Paldies, ka pastāstījāt par notiekošo un no ārējās darbības dienesta mēs jau dzirdējām, ka viņi sekos tam, kas notiek Krievijas federācijas cietumos. Tas notiks dažādos veidos. Mēs diskutējam ar Krieviju un, protams, diskusijas notiek arī parlamentā un ES Krievijas delegācijā. Liels paldies par ierašanos! Tagad eh, mums ir jāķers pie nākamā darba kārtības punkta. Man ir vairāki paziņojumi. Tie ir visai kodolīgi, jo nav nekādu steidzamības jautājumu. Ļoti īsi. Gribēju pateikt, ka būs pirms eh, ES Āfrikas samita tāds eh, īsais samits. Uh, Eh, tur tikās Eiropas parlamenta deputāti ar Pan-Āfrikas eh, deputātiem, tika runāts par cilvēktiesību jautājumu. And, um, and so Šorīt Mēs diskutējām par cilvēktiesību problēmām. Dargie kolēģi, draugi, protams, Krievija ir ļoti svarīgs jautājums, tāpat kā Kolumbija, bet eh, lūdzu ievērojiet diskusiju, jo ievērot disciplīnu, jo pilnīgi visi jautājumi ir svarīgi.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 Okay, so just briefly. So there was the discussion this morning with. Šorīt mums bija diskusijas ar kolēģiem no Pan-Āfrikas parlamenta un komitejas priekšsēdētājs Gālera kungs uh, arī piedalījās. Mēs runājām par cīņu pret nesodāmību, par LGBT tiesībām un par bērnu tiesībām. Tās bija ļoti dzīvīgas debates. Es labprāt būtu ar kolēģiem no Āfrikas apspriedusies vēl vairāk, jo ir ļoti interesanti dzirdēt arī viņu redzējumu par cilvēktiesībām gan mūsu kontinentā, gan viņu. Tālāk ir vienas pasaules filmu festivāls, filmas tiek rādīts Briselē, Eiropas parlamentā un. Uh, Eh, festivāls sākās vakardien, katru eh, vakaru ir ehm, dažādi temati aplūkoti, un kolēģi var piedalīties debatēs, kas tiek eh, organizēts pēc filmām, pēc filmu izrādīšanas, un festivāls notiks līdz 2. aprīlim. Tālāk Hakamādas Ivao lieta, tas ir Japāns pilsons, un Daži no jums varbūt atminēsies, ka pagājuši gadu mēs uzrakstījām vēstuli Japānas tieslietu ministram par Ivao kunga lietu. 1968. gadā viņam piespried nāvis sodu, un viņš ir uh, cilvēks, kas visilgāk ir gaidījis nāvis soda izpildi visā pasaulē. Tiesa bija ļoti negodīga, un viņu um, uh, apsūdzēja ar varu izspiežot uh, atzīšanos, uh, it kā, ka viņš esot nogalinājis uh, savu priekšnieku, priekšnieku sievu un divus bērnus. Un tagad notiks atkārtota tiesa Hakamāda skunga gadījumā, jo tika konstatēts, ka um, iepriekšējā tiesa nav bijusi godīga un neatbild visiem standartiem. Tagad Hakamāds kungs ir atbrīvots no ieslodzījuma, un es ceru, mēs uh, varam ticēt, uh, varam cerēt, ka nenotiks, netiks iesniegt apelācija. Un es vēlētos arī vērsties pie Japānas valdības, ja cilvēks atrodas izlūdzījumā tik ilgu laiku. Un tagad pēc visiem šiem gadiem ir konstatēts, ka nebija notikusi taisna tiesa, viņi varbūt varētu jau spērt pirmos soļus, lai atcelt nāves sodu kā tādu. Tie ir mani paziņojumi, un tagad mēs apspriedīsimies par cilvēku tiesībām Kolumbijā. Pie mums ir ieradies, bet vai vispār viņi ir ieradušies? Četri runātāji ir manā sarakstā. Jā, es nedaudz sarāvu, jo mēs ļoti rūpīgi ieplānojām un izskaitļojam katru minūti šajā sanāksmē, lai mums pietik laika visām diskusijām. so bad actually. So because we have them a quarter past five actually on the human rights situation. Ceturksni pāri pieciem mums bija paredzēts runāt par cilvēktiesību situāciju Kolumbijā. Šķiet, Hovid kungs arī ir devies prom. Nu, varbūt, ka tur tagad ir diskusijas par Kolumbiju ārpus um, zāles. why aren't they here? We could switch, of course. I see Ms. Protams, mēs varam šeit kaut ko samainīt. Es redzu zālē Demes Mākera kungu. Eh, mēs varam eh, tātad uzklausīt eh, to, kas ir noticis Ženēvā, bet nu vēl mums ir Kazahstāns jautājums. Tagad jāskatās, kā tā visu saplānot, ko darīt. Bet tad, ja mums tikai būs atvēlēts eh, nieka astoņas minūtes šīm diskusijām, ko darīt? So we are all waiting. Dargie draugi, biedri, mēs visi jūs gaidām. Ir jāķers pie darba, savādāk mums būs vien astoņas minūtes. Uh, Paldies! Eh, tagad runāsim par cilvēktiesību situāciju Kolumbijā. Eh, mēs sarīkojām uzklausīšanu novembrī un spriedām par to, ka um, eh, ES uh, un cil, nolīgums, tirzniecības nolīgums ar Peru un Kolumbiju ir ietekmējis cilvēktiesību situāciju. Uh, Šajā valstī ir ieradušies četri viesi no Kolumbijas, bet uzstāsies viens no viņiem, Dēvids Flores, kas ir Patriotic March eh, runātājs, spīkeris, eh, tā ir lielākā pilsoniskās sabiedrības organizācija šajā valstī, kurā eh, ir apvienošās apmēram 2000 organizāciju. Ir ieva, ieradusies arī uh, Lūza Pērlī Kordobas kundze, kas ir kādreizajā politiskā uh, ieslodzītā, viņa pārstāv um, lauksaimnieku organizāciju, tāpat Olga Kvinteiro, kas ir Askam Kad dibinātāja, un uh, Angels Torres, kas pārstāv arī uh, lauksaimnieku nacionālo asociāciju, došu vārdu Floreza kungam. Jums ir jābūt ļoti, ļoti lakoniskam un precīzam. Lūdzu, runājiet šajā mikrofonā. Paldies, sveicināti visapkārt! Mani sauc Dēvids Flores. Es gribēju sirsnīgi pateikties par uzaicinājumu. Jāsaka, ka mēs pārstāvam vairāk kā 2000 strādnieku, pilsoņu, sieviešu, darba ņēmēju organizāciju. Uh, Mūsu kustībā ir pārstāvēti vairāk par diviem miljoniem cilvēku, un 1913. gada 9. aprīlī pilsoņi uh, vienojās, ka ir jācīnās par savām tiesībām, un uh, Jāsaka, pagājuši gadu mēs arī uh, devāmies ielās, mēs piedalījāmies demonstrācijā, mēs vēlamies cīnīties pret sociālo nevienlīdzību mūsu valstī. Jāsaka, ka Kolumbija ir trešā vietā pasaulē ņemot vērā uh, līdztiesības trūkumu. Uh, jāsaka, ka zeme tiek sadalīta ļoti negodīga, valdība ir nedemokrātiska un galu galā. Viena partija 80. gados tika iznīcināta, tā bija Patriotiskā savienība un SDO konstatēja, ka darba ņēmēja tiesības netiek ievērotas un bija arī ļoti bieži cilvēktiesību pārkāpumi un mēs esam politiska kustība. Mēs vēlamies arī runāt par politisko genocīdu, kas tiek izvērsts pret patriotisko maršu. Tās ir jauna veida politiskais genocīds. Tas nenozīmē, ka visi aktīvisti tiek vārdu tiešā nozīmē uh, nogalināti, bet eh, pret mums vēršas eh, ļoti aktīvi, mūs grib apklusināt, mūsu organizācija grib iznīcināt, ir jau bijuši vairāki iedīgļi, lai to paveiktu, mūsu sociāla politiskā kustība tiek stigmatizēta, nopaļāta un valdība, it sevišķi prezidents, iekšlietu ministrs, darba ministrs, aizsardzības ministrs vēršas pret mums. Ir vairāki simti apsūdzību, kas ir celtas pret mūsu organizāciju. Mēs arī ciešam no cilvēku tiesību pārkāpumiem, tie notiek burtiski katru dienu, mums tiek draudēts paramilitārās grupas, mūsu iebojadē un tie, kam ir, kuru rokās ir koncentrēta politiskā un ekonomiskā vara, turpina spēlēt šīs spēlītes un mūsu kustības locekļi ir tikuši iebiedēti vairāk kā tūkstošu gadījumos mūsu kustība ir apdraudēta, mm, par manu galvu ir e, piesolīta atlīdzība, tāpat kā par aptuveni 130 valdes locekļu galvām. Mums draud, mēs tiekam stigmatizēti un ir arī kāda kampaņa. ar kuras palīdzību uh, daudzus no mūsu kustības locekļiem vēlas piespiest veikt pašnāvību. Vairāk kā 300 mūsu kustības locekļu sēž cietumos, viņiem nav izvirzīts nekādas uh, pamatots apsūdzības un netiek ievērot arī nevainības prezumcija, ka cilvēks ir nevainīgs pirms ir pierādīta viņa vaina. Ir cilvēki, kas cietumā sēž jau ilgāk uh, nekā trīs gadus un viņi vispār nekad nav bijuši pat aizsākumi aizviests uz uh, tiesas zāli, neviens nav pateicis, vai viņi ir vainīgi vai nevainīgi. Uzņēmumu padomas locekļi, mūsu kustības padomas locekļi, uh, arotbiedrība aktīvisti tiek uh, arī iebaidīti, viņus uzskata par bīstamiem, jo viņi atļaujas paust citas domas, atšķirīgu viedokli, ir arī politiskie ieslodzītie. Tas viss notika pagājuši gadu. Tad eh, tiek izdoti dažādi valdības dekrēti, lai bur, burtiski iznīcinātu politiskos pretiniekus. Uh, Ilgāk kā 18 gadus mūsu kustība locekļi nevarēja ieņemt politiskus augstus amatus. Mēs uzskatām, ka tas arī ir nopietnas pārkākums un cilvēki nevar tātad arī brīvi piedalīties politisko lēmumu pieņemšanā. Mēs esam ļoti noraizējušies ka pēdējo trīs gadu laikā, kopš mūsu organizācija ir kļuvusi aktīva, tika nogalināti 48 mūsu kustības locekļi un neviens no šiem gadījumiem netika izskatīts tiesā, neviens netika atzīts par vainīgu un. Tagad Kolumbijā valda pilnīga nesodāmība, cilvēktiesības tiek bradāts kājām un nevienu tas nerūp. Šajās noziegumos ir iesaistīti valsts ierēģi. tie, kas mūs apdraud, viņiem uh, nekas nekaiš, mūsu sarunas, telefons sarunas noklausās. Valda pilnīgs haoss, un mēs esam konstatējuši, ka ir tāda liekulīga tiesvedības sistēma un uh, tiek arī tā mākslīgi uzpūstas dažādas lietas pret mums. Armija Kolumbijā arī ir vainojama mūsu vadoņu nogalināšanā. Mēs parlamentā vēlamies izmantot šo vēsturisko iespēju, lai pieliktu punktu šim politiskajam genocīdam Kolumbijā. Tas ir svarīgi visai cilvēcei, miera procesam kopumā, un tādēļ mēs mm, vēlamies, lai parlaments a, sagatavo lūgumrakstu vai tādu vēstuli Kolumbijas valdībai, lai tā ievēro politiskās tiesības Eh, un lai patriotiskais maršs eh, tiktu eh, likumīgi atzīts. ir jāpiedāvā taisna tiesa Francesko Tolore un pārējiem 400 mūsu kustības locekļiem, kas tiek vajāti un iebaidīti. Mēs zinām, ka Brīvās tirdzniecības nolīgums ir ļoti svarīgs, bet ir jāievieš arī paties pasākumu, lai pilsoniskā sabiedrība Kolumbijā var piedalīties eh, brīvās tirdzniecības nolīguma kontrolēšanā, lai varētu būt arī ieguvēji. Mēs pieprasām lai Eiropas parlaments arī uzņemtos savu atbildības daļu, starptautiskajai sabiedrībai arī kaut kas ir jādara. Es eh, gribu teikt, ka mēs vēlamies baudīt savas politiskās tiesības, ceru, ka mēs atkal pēc gada varēsim pie jums ierasties un ka eh, šie 50 miljoni, kas ir piesolīti par mūsu galvām, uh, netiks iekasēti un ka mēs varēsim dzīvot brīvi, nebaidoties par to, ko mēs varam teikt, lai Kolumbijā tiktu uh, ievērot brīvība. Paldies, Floresa kungs. Nu, tas, ko jūs pavēstījāt, ir ļoti šokējoši. Tas, ka 48 slepkavības uh, Ehm, tas eh, tika tā noklusēts un neviens netika saukts pie atbildības. Es eh, tagad došu vārdu Fantīkungam, kas pārstāv Eiropas ārējās darbības dienas. Jums ir jārunā patiešām lakoniski, jo daudz laika nav palicis. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies priekšstādātāji! Jā, tiešām es varu izteikties ļoti īsi. Visu pirms es gribētu pateikties mūsu ciemiņam par šo prezentāciju, ko tikko uzklausījām. Un tad gribētu uzsvērt, ka Eiropas Savienība un tās dalību valstis ļoti cieši seko situācijas attīstībai Kolumbijā. Mēs regulāri tiekamies ar uh, cilvēku tiesību atbildīgajiem uh, vēstniecībās, mēs tiekamies ar pilsoniskās uh, sabiedrības pārstāvjiem un valdības iereģiem. Protams, mēs uh, aicinām arī patriotiskā marša uh, locekļus uzņemt kontaktus ar mums un piedalīties diskusijās. Te pašā laikā jāsaka, ka ir vairāki projekti, uh, ko finansē Eiropas Savienība cilvēktiesību jomā, un mēs aizsargājam arī cilvēktiesību aktivistus Kolumbijā. Domāju, ka neskatoties uz uh, uh, satraucošo situāciju, var konstatēt, ka tik pievērsta tagad plašāka uzmanība cilvēku tiesību jautājumiem. Situācija ir uzlabojusies pēdējos gados, un tagad ir jau arī iespēja veidot reālo dialogu ar valdības aprindām. Mēs to arī izmantojam. Nu, tāda ir pašlaik situācija ar cilvēku tiesībām Kolumbijā no mūsu skata punkta. Mēs esam gatavi uh, turpināt padziļinātās diskusijas un izskatīt uh, šīs problemātiskās lietas. Paldies, Fanti kungs! Hovita kungs ir pieteicis runāt uh, vēl kāds cits. Tad lūdzu, Hovita kungs, bet ļoti īsi centīšos priekšsēdētāji. Esmu ļoti pateicīgs jums un apakškomitējai par šī jautājuma izvirzīšanu darba kārtībā. Gribu pateikties arī patriotiskā marša eh, dalībniekiem. Kā es saprotu, jūs cenšaties eh, spēlēt savu lomu cilvēktiesību aizstāvībā. Un ļoti labi, ka Kolumbijas sabiedrība eh, cenšas kaut ko reālu paveikt lai aizstāvētu tiesiskumu un cilvēktiesības? Pirmgai, pirmais jautājums. Jūs, vairāk no jums bija politiskie ieslodzītie, un ko jūs varat pateikt par uh, reālo situāciju cietumos? Tad par miera procesu Kolumbijā. Vai var cerēt, ka cilvēku tiesību pārkāpumi e, tiks arī sodīti. Kāda ir attieksme e, jūsu kustībā e, pret miera procesu? Mēs tagad dzirdējām ārējā darbības dienesta viedokli, ka tagad veidojas dialogs. Tas ir ļoti labi, bet es domāju, ka tas svarīgākais ir uh, Šie pierādījumi 48 bojā gājušie mums e, jāizmeklē e, šīs nāves un arī komisijai šī reālā situācija jāņem vērā. Nedrīkst piemērst, ka e, baronese Aštona arī pieprasīja no Kolumbijas nepieļaut uh, armijas uh, aprindu uh, um, um, nesodamību. Kas tad noticis uh, pēdējos gados pēc uh, šīs baronais Aštonas deklarācijas? Paldies. Kolēģi, es došu tagad iespēju izteikties Jēglis kundzei, jo viņai sešos jādodas prom. Tad, ja mēs pēc 15 minūtēm sāksim izskatīt Kazahstānas jautājumu, vai jums pietiks ar 15 minūtēm, jā? Ja? Labi, tad mums atliek vēl dažas minūtes. Mēs gandrīz uh, uh, divkāršojam to laiku, kas bija atvēlēts Kolumbijas jautājumam, bet tad līdz 45 minūtēm mēs varam vēl turpināt diskusijas, vienalga vai būs iespēja visiem izteikties vai nē. Andriķiene kundze tagad lūdzu ļoti īsi. Paldies, priekšsādātāji. Es ļoti augstu vērtēju uh, šo ievadu prezentāciju. Jūs pastāstījāt uh, par situāciju un iezīmējāt to ļoti uh, drūmās krāsās. Mans jautājums ir tāds. Mums ir šis ziņojums, ANO augstā komisāra uh, ziņojums par uh, situāciju Kolumbijā. Uh, viņš apsimoja jūsu valsti pagājušajā gadā. Un uh, runa ir par to, ka cilvēku tiesību aizstāvji Eh, strādā, kā ir eh, izveidots ombuda birojs, kā ir tūkstošiem cilvēku, kas strādā cilvēku tiesību jomā. Vai tiešām jūs varat pateikt, ka tas viss eh, ir mēli un ka nekas nenotiek? Ir pateikts, ka Kolumbijas valdība cenšas izbeigt bruņoto konfliktu ANO augstais komisārs atzīmē, ka tiek īstenotas iepriekšējās rekomendācijas. Un es esmu strādājusi šajā apakškomitejā nu jau desmit gadus. Es esmu apciemojusi Kolumbiju, un jāsaka, es redzu reālu progresu, tāpēc es gribētu dzirdēt no jums, kāds ir jūsu izvērtējums. Pavisam nesen notika vēlēšanas senātā un kongresā. Un uh, Cik daudzi no politiķiem, kas ir uh, patriotiskā marša dalībnieki, ir tagad ievēlēti? Paldies, Himenes kundze, bet ļoti īsa lūdzu. Paldies, jauku pēcpusdienu visiem, un liels paldies uh, par uh, prezentāciju. Bet tik tiešām situācija ir ļoti nopietna un mēs to apzināmies. Mēs visi uh, vēlamies aizstāvēt cilvēktiesības. Bet mēs zinām, ka tās var aplūkot no dažādām perspektīvām, tāpēc ir jo svarīgāka precīza informācija. Es gribētu zināt, kā Kolumbijas uh, Eh, sabiedrība tagad piedzīvo nu, varbūt ne konfrontāciju, bet šo jauno atvērto miera veidošanās procesu. Es paties no Gerija, ar Gerija upuriem eh, mēs eh, tad, dzirdējām tagad par armijas nedarbiem, bet jūs neko neteicāt par neoficiālajiem militārajiem veidojumiem. Uh, kāds ir jūsu izvērtējums attiecībā uz šīm partizānu kustībām? Paldies, Flores kungs, jūs saņemat vairākus jautājumus, bet jums ir tikai četras minūtes, lai atbildētu. Paldies, priekšsādātāji. Pirmkārt, es uh, labi apzinos, ka valdība cenšas uh, pierādīts starptautiskajai sabiedrībai, ka tā aizstāv cilvēktiesības, bet situācija realitāte ir savādāka. Mēs piedzīvojam uh, to, ka likumdošana uh, no, uh, nodrošina uh, nesodamību uh, militārajām aprindām, uh, tiek pārkāptas cilvēku tiesības, tiek pārkāptas brīvības Protams, notiek pašlaik policijas reforma, bet reformas tiek īstenotas tādā veidā, ka var sodīt cilvēkus, piemēram, arī par uh, sociālo darbu. Sistemātiski tiek vajāti patriotiskā marša dalībnieki, jo mēs piedāvājam reālu alternatīvu Kolumbijas režīmam. Mēs Piemēram, tagad Eiropas parlamentā runājām par prokurora uh, dienesta uh, pārkāpumiem. Mums ir uh, arī konkrēti skaitļi. Un arī prokuratūra atzīst, ka šie bojā gājušie cilvēki nemaz nebija pakļauti izmeklēšanai. Viņi vienkārši bija sociālo un politisko kustību locekļi. Jā, jūs runājat par ombuda izveidi Kolumbijā. Bet viņi uh, ir zinājuši par cilvēku tiesību pārkāpumiem un neko nav darījuši, lai apturētu šos pārkāpumus. Tagad par miera procesu un tā upuriem. Mēs apzināmies, uh, ka sociālais un politiskais konflikts mūsu valstī ir novedis pie liela upura, upuru skaita. Vislabākais veids, kā šo konfliktu izbeigt, būtu izveidot mehānismu, kas ņemtu vērā arī upuru uh, intereses uh, valdībai uh, vajadzētu vienoties ar nemierniekiem, uh, bet jūs zināt, ka tieši upuru intereses uh, netiek ievērotas. Un mums vajadzētu panākt uh, kaut kādu kompensāciju par notikušo valstī. Mēs uh, runājam par uh, paramilitārajām aprindēm, aprindām. Eh, los casos de asesinatos. Tātad, uh, ir notikušas slepkavības nonāvēšanas. Dažkārt tas notiek tikai pāris metru attālumā no policijas iecirkņiem. Notiek noklausīti cilvēki, militārās grupas, natīvi darbojas un, nu, burtiski militārās struktūras darbojas ar valsts atbalstu. Tādēļ mēs ļoti lielu vērtību pievēršam tam, lai visi spēki tiktu uh, iesaistīti. Paldies! Liels paldies! Un tagad mēs uh, pievērsīsimies nākamajai uh, tēmai paziņojums par delegāciju uz Kazahstānu pagājušajā nedēļā. Šo delegāciju vadīja Elizabete Jēgle ar Daniela Vanderstūpa atbalstu. Mēs rīkosimies šādi, uzklausīsim Jēglis kundzi tagad. Un pēc tam es lūkšu arī ārējas rīcības dienestu izteikt komentārus par jūsu paziņojumu Es redzu arī, ka Kancaiva kungs ir klāts, Kazahstānas vēstnieks. Es pagājušajā reizē apsolīju jums sešas minūtes, jums pagājušajā reizē bija tikai trīs minūtes atbildēt, tad šodien es varēšu jums šīs sešas minūtes piešķirt. Lūdzu, Jēglis kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gribu sākumā teikt paldies divos līmeņos šeit visiem darbiniekiem un arī visiem komitejas darbiniekiem par šo paveikto darbu. Tas tiešām ir ļoti, ļoti tāds plašs darbs kopā arī ar ES delegāciju Kazahstānā. Tas bija ļoti, ļoti smagi un ārkārtīgi smagi. Uh, bet arī ļoti liederīgi. Tādēļ paldies, paldies arī Kazahijas pusē. Nevienu punktu neizmainīja no tā, ko mēs gribējām. Visi sarunu partneri bija pieejami, visi tie, ar kuriem gribējām tikties, un tādēļ programma gal galā bija tiešām ļoti, ļoti intensīva, un tādēļ paldies sekretariātam un to gribu uzsvērt. Es vadīju delegāciju, kā jau teicu, ar kolēģi Vanderstopu un mūsu darbības mērķis bija izmeklēt cilvēktiesību situāciju Kazahstānā un kāda ietekme ir Eiropas politikai uz cilvēktiesību situāciju Kazahstānā, arī ievērojot aktuālo situāciju un sarunas. Uh, par jauno partnerības un sadarbības noliegumu. Mums bija ļoti intensīvas sarunas ar daudziem partneriem. Mēs tikāmies arī ar senāta pārstāvjiem. Tas ir pēc prezidenta Nazarbājeva augstākais pārstāvis. Un tāpat arī ar apakšpalātas pārstāvjiem tikāmies ar ārlietu ministru, ilgi runājām Īpaši ar ārlietu ministru bija ļoti gara, uh, intensīva diskusija. Priekšsēdētāji uh, lūdzu visus pamest uh, zāli, kas uh, nepiedalās šī brīža diskusijā. Jēgus kundze turpina. Tātad ar ārlietu ministru tikāmies. Un īpaši jāsaka, tā bija ļoti gara, izsmeļoša saruna, tā bija saruna. Tas bija ne tikai, teiksim, tāds tā kā vēstījums mums un, un mūsu viedoklis, bet dialogs par to, kā mēs varētu virzīties uz priekšu. Mēs tikāmies arī ar Nacionālo cilvēktiesību institūciju pārstāvjiem, ar tiesību sargu, ar gala, ģenerālu prokuroru, mēs tikāmies ar fondu pārstāvjiem un arī ar uh, ANO īpašo vēstnieci uh, vergturības jaut, apkarošanas jautājumos. Tas bija ļoti interesanti un tāpat arī mūsu tikšanās bija uh, un tās mērķis bija tikties ar dažādiem nevalstiskiem, nevalstiskām institūcijām. Diskusijās uh, iesaistījās pilsoniskās sabiedrības pārstāvji netālu no Astanas. Devāmies uz. Devāmies arī uz cietumu. Un um, būtiskākā, būtiskākie secinājumi ir tādi, ka visas Kazahijas iestādes bija gatavas diskutēt ar mums. Ar ģenerāla direktora vietnieku ļoti detalizēti varējām diskutēt par, piemēram, politiskām reformām, par pilsonisko darbību. Ārlietu ministrs izteica kritiskas piezīmes, un par to arī šeit ir jārunā. Viņš kritizēja mūsu rezolūciju par cilvēktiesībām Kazahstānā 2003, ka mums nav visa uh, informācija bijusi pieejama un ne viss ir bijis uh, pilnīgi korekti izskatīts. Uh, es nedaudz vēlāk tam pievērsīšos. Mūsu delegācijām bija iespēja um, piedalīties uh, humanās dimensijas starp grupas uh, sēdē. Arī es varēju uzstāties, jo šeit runiet par dialogu platformu starp valdību un uh, iedzīvotājiem par pilsonību, demokrātiju, cilvēktiesībām. Šo platformu ir eh, radījusi ārlietu ministrija. Un eh, ārlietu ministrijas pārstāvjiem mm, ir vadības groži. Astanā esam mēģinājuši intensīvi strādāt un uh, eh, lūk mums uz. Uh, klausīt un domāju, ka saruna ar Tušēkundzi, ar vē, eh, vēstnieci kundzi ir kaut kas pilnīgi jauns. Un tikāmies arī ar nevalstiskajām organizācijām un bija tāds, nu, tāds ļoti, tāda ļoti plaša iesaistes bija pārsteigta par tik plašu atsaucību. Un uh, esmu pārliecināta. Uh, ka mums ir um, jāintensificē darbs. Uh, un tad tika uzdots jautājums, kā tad mēs ar citiem vēstniekiem sadarbojamies, um, ar tiem vēstniekiem, kas ir dalība valstīs, un kā mēs kopumā strādājam. Taču nu, tāda vēlme ir ļoti izteikums. Diskutējam arī ar ārlietu ministru, lai rastu risinājumu un mēs tiešām varam būt lepni par sasniegto. Interesanti, kā situācija turpināsies, bet es domāju, ka mēs radīsim tādu labu ceļu sadarbībai. Mēs um, iesniedzām oficiālu pieprasījumu par Vladimiru Kozlovu. Vēlējāmies viņu apmeklēt uh, cietumā Ziemeļa Kazahstānā, jo zinat, ka bija dažādas a, problēmas, nu, tīri geogrāfiskā attāluma pārvarēšana ziņā. Eiropas parlaments a, 22. novembrī 2012. un 18. aprīlī 2013. gadā pauda nožēlu par 7,5 gadu piesprieto sodu. Sodu sākumu viņš izcieta ziemeļos, netālu no Sibīrijas robežas, un pat labāk ir pārvietots uh, uz uh, citu cietumu. Viņa sieva viņu šodien var apmeklēt arī. Tas ir uh, kas, kas jauns. Tas ir solis uz priekšu un tas atbilst uh, tam, kā mēs gribētu, es gribētu uzsvērt arī to, ka darbs tiek turpināts un uh, ir iespēja arī uh, savietot um, dažādas tikšanās termiņus. Mēs runājam par valdību, par valdības darbības mērķiem, un tas ir kas tāds, kas līdz šim varbūt nav pilnībā ievērots. Uh, proti, nu, tā saukto nišu izveidi visās sarunās uh, tika uzsvērts, ka ir nepieciešama starp etniskais dialogs ir ļoti nozīmīgs. Mm, Tik uzsvērts, ka mm, šajā valstī dzīvo pār par 80 dažādām tautībām, tad ir nepieciešams dialogs starp tautībām, lai virzītos uz priekšu. Šī valsts jau 22 gadus ir neatkarīga, ir izveidota stratēģija līdz 2050. gadam sasniegt uh, līmeni, kāds ir 30 vislabāk attīstītajām valstīm. Par to mēs diskutējām, un šī stratēģija nosaka politiskas, sociālas un humānās prioritātes. No vienas puses, bet no otras puses arī ekonomiskus mērķus nosprauž lai um, saņemtu nepieciešamo naudu, lai varētu uh, atbalstīt uh, šos mērķus un sasniegt tos, jo tie papildina viens otru valsts izveidas mērķis un arī stabilitātes izveidas mērķis. Un tas arī ne, tāds mūsu kritisks punkts ir neliela politiskā izmaiņu spēja. Tikai divām partijām līdztekus valdībai ir pārstāvniecība parlamentā. Un tā ir piecu partiju uh, sistēmu, valdošā partija grib būt galvenā un pāris citas vēl arī var eksistēt, taču, nu, katrā gadījumā no partijas skatījuma tikai vienai partijai, tā teikt, būtu, ja tā var teikt, teikšana. Tas ir šis politiskais, pat labi nesošais modelis. Tad par cilvēktiesībām aktīvi diskutējām ar dažādiem vēstniekiem. Es dalību valstu vēstnieki domā, ka situācija mm, par attiecībā uz cilvēktiesībām ir labāka nekā reģiona kaimiņu valstīs, ka attīstība ir pareizā virzienā. Nu, varbūt ne tik ātri, kā mēs to būtu vēlējušies, bet pilnīgi skaidrs vēstējums, ka pozitīvie soļi to ir vairāk. Nav sistemātisku cilvēktiesību pārkāpumu, reliģijas brīvība. Uh, netiek vērtēta kā galvenais. Punkts un jaunais likums, kas tagad ir formulēts, ir vērsts pret islamu fundamentālistiem un nevis pret kādu reliģiju, kas uh, vēlas reģistrēties. Ir uh, dažas grupas, kas nemaz negrib tikt reģistrētas, un tad norāda uz problēmām. Kazahstānē ir ieviests moratorijas šajā valstī ir ievests moratorijas pret nāves sodu 2003. gadā, presas un pulcēšanās brīvība um, aizvien vēl ir ierobežota. Un tādēļ mums mūsu prasību kontekstā vajadzētu prasīt plašāku atvērtību. Ārlietu ministrs ļāva noprast, ka viņa valsts saprot, saprot ka cilvēktiesības un demokrātija arī valsts interesēm atbilsta, taču viņu pašu sistēmas tiek īstenotas, lai sasniegtu šo mērķi, nevis um, darītu nu, kādas lietas tikai, lai izpatiktu citiem, nu, ka viņi vēlas pa tādu ļoti skaidru savu ceļu doties. Cilvēktiesība rīcības plāns tika izveidots, um, daudz dokumentu ir parakstīti. Arī, lai to īstenotu ikdienas uh, dzīvē un darbā. Ārlietu ministrs teica, tā ir jauna politiska kultūra, kas visdrīzāk uh, prasīs paudžu darbības laiku, teiksim, nākošajā paudzē tas varētu tikt sasniegts, un visdrīzāk, ka tā tas arī ir. Mēs satikām ļoti daudz kompetentus, drosmīgus cilvēkus, kas cīnās par savu lietu, un tās pārsvarā bija visas sievietes, bet ļoti, ļoti iesaistītas, un manā skatījumā, nu, izcili darbīgas, drosmīgas sievietes, kas uh, strādā un liekas, ka šādām aktivitātēm ir aizvien vairāk vietas un liekas arī, ka dialogs, nu vismaz formālais dialogs ir progresējis. Kazahstānā ir 27 tūkstoši cilvēktiesība aizstāvi. 27 tūkstoši. Iedzīvotājs skaits 17 miljoni. Tas ir ļoti daudz. Un es gribu arī uzsvērt, ka nākotnē mēs kā cilvēktiesību komiteja vai arī jūs vēlāk, es tad vairs nebūšu tam visam klāt, jūs varētu aktīvi rīkoties. Mans iespējas ir tāds, ka nevalstiskās organizācijas varētu daudz ko uh, vairāk panākt, ja viņas būtu vienotas, bet tādas tās nav. Un to mēs piedzīvojam arī mūsu sarunās. Piektdienā 15 kopā sanāk pie uh, vienota galda, un viņiem nav vienota pozīcija, bet 15 dažādas, un viena no 15 tām kundzēm. Uh, piedalījās cilvēktiesību dialogā Astanā iepriekšējā dienā. Viņa, manuprāt, izcil cīnījās, bet piekdien vakarā kāds saka, jā, bet es nebiju tur klāt, man nav tā, es neesmu tādā pašā pozīcijā, un tad situācija sarežģīta, varbūt, ka mēs varētu padomāt par ES finansētu projektu. <clears throat> Un tādā veidā, lai mēs atbalstītu vienokļa viedokļa uh, formulēšanu lai to varētu attiecībās ar valdību arī ļoti skaidri noteikt. Valdībai ir gan viegli, gan grūti ietikt daudz dažādu pozīciju. Nu, tādēļ mūsu palīdzība šajā kontekstā būtu laba. Izpētot situāciju, protams, arī uz kriminālu likumu un citām lietām. Ar nevalstiskām organizācijām runājam par finansējumu problēmām. Tiek gaidīta likuma pieņemšana kas ierobežo pieeju ārvalstu līdzekļiem, un būs nepieciešams pierādīt, no kurienes nāk finansējums. Un, uh, uh, man liekas, ka diskusija no, uh, svarīga, jo tā ir arī viena no problēmām, tā arī viena no mūsu problēmām. Ja mēs ar cilvēktiesību organizācijām diskutējam, tad mēs nevienmēr īsti zinām, ar ko mēs diskutējam un kas to finansē un vai šīs cilvēktiesība organizētāji diskutē tā, kā viņu finansētāji to labprāt gribētu. Tādēļ mums ir eh, jāuzsver, ka cilvēktiesību organizācijām ir nepieciešams neatkarīgs finansējums. Nu, pilnīgi skaidrs. Tātad tas tika diskutēts eh, arī ar nevalstiskām organizācijām, ne tikai no valdības puses, un finansējums skaidrs. Uh, no finansējuma organizācija to nedrīkst nosaukt, tas ir zināms, un tā arī nu, dažas lietas nevienkāršo. Pēc traģiskajiem uh, notikumiem Černausā ir jautājumu, kā at, attīstās situācija. Tātad ir neatkarīga komiteja, un mēs um, jautājam, vai ir nu, neatkarīga ārvalstu palīdzība, bet tas nevarēja tikt realizēts. Uh, uh, ģenerāla prokuratūra un uh, tās, uh, tās pārstāvi diskutēja par neatkarību, runāja par to. Mēs runājam arī par arotbiedrībām un arotbiedrības sabiedrības lomu. Un noslēgumā par partnerības un uh, sadarbības nolīgumu diskutējām ļoti izsmeļoši. Un tieši arī tagad šeit komisijā par to tika diskutēts. Šajā jautājumā Kazahstāna ir paveikusi plašus soļus, arī Viganta kungs to uzsver šeit, mērķis ir šī gada oktobrī. Sasniegt tādu pakāpu, ka dokuments būtu gatavs parakstīšanai, gan no Kazahstānas puses, Un arī šeit tika uzdots jautājums. Muitas savienība ar Krieviju un Baltkrieviju un Kazahstānu. Un jautājums par um, Pasaules tirdzniecības organizāciju. Arī jautājumi par um, bezvīzu režīmu. Kazahijas puse to ļoti augstu vērtē. Un tam būtu jābūt solim uz tādu labāku kontaktu iespēju starp cilvēkiem. Viganta kungs. Tikšanās laikā ar komisiju arī skaidri runāja par to, ka tas ir zināms un ka šeit ir plaši soļi spērt uz priekšu un ka mums arī tas ir nozīmīgi, lai tāds būtu. Paldies! Paldies, Jēzus kungs! Sehr umfangreichen Bericht gegeben. Jūs ir ļoti izsmeļoši stāstījāt, jūs ļoti čakli strādājat, ja var to novērtēt, un jūs bijāt ļoti labi sagatavojusies un arī sekojat notikumu attīstībai. Es gribētu uzdot arī pāris jautājumu, taču sākumā varētu dot vai jautāt vēstnieku kungam, kam zājumam, vai viņš vēlas uzstāties. Yep. Honorable Chair, thank you very much. Paldies priekšsādātāji, paldies par iespēju izteikties. Būtībā man šodien nav konkrētu komentāru. Es gribētu pateikties delegācijas locekļiem par uh, darbu, kas tika ieguldīts šīs vizītes laikā. Vienīga lieta, kuru es gribētu šodien pieminēt, ir uh, Eiropas parlamenta delegācijas tikšanās ar jauno konsultatīvo padomi, kas tika izveidota. Tā ir lieliska platforma dialogam starp valdību un pilsonisko sabiedrību. Šī platforma ir atvērta. Tās durvis vienmēr ir atvērtas visām kustībām, visām nevalstiskajām organizācijām Kazahstānā. Tas ir aicinātas nākt un dalīties uh, savās domās. Mēs uzklausām visus, kas griežas šajā platformā, un tā, mūsuprāt, ir lieliska iespēja sadarboties ar pilsonisko sabiedrību un sasniegtu mūsu kopējos mērķus, eh, cīnoties par kopīgiem mērķiem. Šādi mēs cenšamies šos mērķus sasniegt, un es varu jūs iedrošināt. Mēs um, esam izvirzējuši tos pašus mērķus kā Eiropas Savienība. Arī mūsu vērtības ir tādas pašas. Kā es sapratu no Jēklas kundzes uh, ziņojuma par uh, vizītes rezultātiem, Eiropas parlamenta delegācija atzīmē progresu vairākās jomās, un es domāju, ka nākotnē mana valsts, mana valdība, eh, mana vēstniecība un es pats, mēs labprāt sadarbosimies ar jūsu komiteju, lai piedāvātu jums jebkura veida informāciju, kas var būt noderīga. Liels paldies! Paldies, vēstnieka kungs! Es uh, tagad atzīmēju dažas lietas, un es gribētu uzdot jautājumus arī ārējas rīcības dienestam. Pirkaus Ķienis kundze ir klāt. Un tik tiešām ļoti labi uh, par to, ka jūs stāstiet, ka Kozlova kungs tagad ir pārvietos uz citu cietumu, ka viņu var apmeklēt. Bet es gribētu zināt, vai uh, jūs arī turpmāk darīsiet visu, lai varētu apmeklēt uh, ieslodzītos? Un tad mēs tikko runājām par Krieviju un apstākļiem cietumos. Donska kungs uh, pastāstīja mums par uh, šo jauno pētījumu, kas tika īstenots, kurā ir norādes uz vairākām valstīm, arī Kazahstānu, kā uz valstīm, kur uh, cilvēki tiek nosodīti uh, tā uz likuma robežas tikai par to, ka viņi ir uh, uh, politiski pretinieki, un runa bija par uh, psihiatrisko līdzekļu piemērošanu šādiem politiskiem pretiniekiem. Jēklis kundze runāja par ārlietu ministra kritiku attiecībā uz mūsu rezolūciju. Es domāju, ka būtu ļoti interesanti par to informēt kolēģus, kas vienmēr ziņo uh, par uh, steidzamības jautājumiem. Tad varbūt jūs varētu viņiem paziņot, ko tad uh, Kazahstānas ārlietu ministrija vēlētos šajā rezolūcijā pagrozīt un kā savādāk salikt akcentus. Un tad vēl komentārs ārējas rīcības dienestam. Jūs teicāt, ka pilsoniskā sabiedrība ir ļoti dzīvīga, ka cilvēki aktīvi iesaistās cilvēku tiesību aizsardzībā un par to, ka varētu pievērsties eh, dažādām prioritātēm, izmantojot šo platformu. Es domāju, ka ļoti grūti būtu vienoties savā starpā arī mums. Jūs pieminējāt šo uh, uh, konsolidācijas neesamību. Tad ko teiks par to uh, ārējas darbības dienests? Paldies priekšstādātāji, paldies par jautājumiem. Centīšos uz visiem atbildēt. Vispirms par Kozlova kungu. Mēs regulāri šo jautājumu esam cilājuši politiskajā sanāksmēs, un uh, eh, 27. novembrī Astanā, uh, tas notika pēdējo reizi, Kozlova kungs 20. martā tika pārvietots uz cietumu, kas ir tuvāks Almati pilsētai. Mēs esam ļoti pateicīgi par šo jaunāko attīstību. Mēs piedalījāmies arī uh, Um, visos tiesas procesos, arī apelācijas uh, procesa laikā. Un par psihiatrisko piespiedu ārstēšanu bija viens gadījums, kad persona tika turēta psihiatriskajā klinikā. Mēs to pieminējām 27. novembrī cilvēku tiesību dialoga gaitā, un šo cilvēku atbrīvoja. Bet, protams, cilvēku tiesību dialoga ietveros mēs paudām savas bāžas par to, ka e, šī piespiedu psihiatriskā ārsteišana politiskiem pretiniekiem mums izraisa bažas. Tad par nevalstīsko organizāciju skaitu un nesaskaņu to starpā. Protams, ļoti labi, ka ir vairāki projekti, kas tiek īstenoti, ir arī ANO augstā pārstāvja uh, projekti. Mēs organizējām arī semināru ar mērķi uh, e, Kazahstānas nevalstiskās organizācijas Uh, sasaukt kopā un uh, ļaut tam kontaktēties ar Eiropas Savienības nevalstiskajām organizācijām. Tā būs uh, iespēja šīm organizācijām izteikties un paust savu viedokli. Un arī šogad būs tāds seminārs organizēts. Paldies, Jēglis kundze. Nu jau desmit pāri sešiem. Es nezinu, vai jums jau jāskrien jo mums nākamajam punktam arī atliek tikai 20 minūtes. Varbūt ļoti īsi jūs varētu noslēgt. Jā, gribu teikt divas lietas. Nu, pirmkārt, Kazahstāna jau novēroja 15 gadus, un šis ceļojums man ļoti skaidri to parādīja arī vairāk nekā delegācija braucieni pat atsevišķi. Cik nozīmīgs ir cilvēktiesības, cik lieliski ir tie cilvēki, kas tur strādā, esmu pilnībā sajūsmā par dažām no šīm sievietēm tiešām. Un otrs ir ES delegācija. Un mums ir vēstniecība un vēstniece, kas ieklausās, kas mēģina rast ceļus, kas ir daudz ko jau panākusi. Tas tā arī ir jāpasaka, man liekas, tas ir vienkārši lieliski. Un tādēļ tas, tas ļauj mums uzturēt tādus daudz ciešākus kontaktus un izlīdzināt arī informāciju. Un es domāju, ka tas ir tas, kas Kazahstānai arī liekas kritizējums rezolūcijā, vai ir šī informācijas izvērtējuma iespēja. Un ES delegācija manā skatījumā tas ir būtiskākais punkts. Un katrā mūsu tikšanās reizē es to uzsvēru. Tas ir mūsu partneris Kazahstānā Un mēs uh, no visā, visiem līmeņiem sagaidām, ka saruna ar mūsu delegāciju ir intensīva un atklāta. Un ar Kazahstānu tāpat arī. Un tas uh, mums tika solīts. Un vēstniecības kundze lielākajā daļā no tikšanās reižu bija klāt, un tādēļ varam prasīt uh, šo solījumu pildīšanu. Paldies! Paldies un paldies arī visai delegācijai. Paldies arī jums ļoti konkrēti, saka priekšsēdētāji. Un tagad pēdējais darba kārtības punkts. Cita delegācija uz um, ANO cilvēktiesību padomes sesiju Ženēvā. Mēs piedalījāmies uh, šīs padomes sanāksmē, uh, turpinot sārunas par dažādajām rezolūcijām, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem. Mēs drīzāk beigās piedalījāmies šajā sesijā. Mums izdevās organizēt šo delegācijas vizīti. Un liels paldies arī Eiropas Savienības delegācijai Ženēvā par atbalstu. Vairāki vēstnieki tika iesaistīti sarunās Kambodža, Mjanma, Saudārābija, Palestīna bija tās valstis, ar kuru vēstniekiem mēs aprunājāmies, runājām arī ar Eiropas Savienības misiju vadītājiem, ar um, īpašiem pārstāvjiem. Bija arī sanāksme ar um, augsto komisāri. Tā kā tiešām darba bija ļoti daudz, ļoti piepildītas divas dienas. Tikāmies arī ar Ēģiptes uh, vēstnieku un runājām par situāciju eh, dažādajās valstīs. Bija arī darba vakariņas, notika arī vispārējās sarunas eh, cilvēktiesību padomē par eh, cilvēktiesību universālo dabu un par pieeju dažādiem jautājumiem. Arī ASV delegācijas galvenais sarunu vedējs bija klāt uh, Tunīsijas Afrikas Savienības pārstāvji, vēstniecības pārstāvji no Dienvidsudānas, no Nigērijas, no Krievijas. Laikam kādu būšu piemirsusi. Un katrā gadījumā bija ļoti interesanti palūkoties, kāda saspēle notiek uh, starp Eiropas Savienību un dalībvalstīm. Mēs ļoti uzmanīgi sekojām visām diskusijām. Un jāsaka, nākamajā reizē varbūt mēs varētu šādas uh, vakariņas ar vēstniekiem organizēt, uh, veltot tās kādai konkrētai tēmai. Piemēram, varētu vakariņu laikā parunāt par uh, sieviešu tiesībām vai cīņu pret nesodamību. Mēs sagatavojām visai garu ziņojumu, Šajā uzmetumā ļoti daudz aspekti ir atspoguļoti. Protams, mēs nevaram atspoguļot pilnīgi visu rezolūciju tapšanas procesu. Šrilankas rezolūcija, piemēram, uh, nosaka, ka būs uh, neatkarīgas sarunas par uh, karu noziegumu jautājumu Kambodža ir uh, akceptējusi neatkarīgo ekspertu, kas tiks nosūtīts uz šo valstu, valsti. Un tad bija rezolūcija par uh, Ziemeļkoreju. Ļoti labi sagatavots rezolūcijas uzmetums. Es tagad došu vārdu uh, Demes Mākera kungam, kas arī bija šajā delegācijā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jūs jau devāt pietiekami labu pārskatu eh, par mūsu ceļojumu, par to, ko mums izdevās eh, sastapt. Varbūt tikai nedaudz papildināšu mūsu rezolūcija par uh, ANO cilvēku tiesību padomas prioritātēm uh, bija uh, kaut kas ļoti vērtīgs, un daudz uzskatīja, ka tas ir arī tāds ļoti um, atbilstīgs EES instruments, kas var mums piešķirt leģitimitāti un uh, piešķirt leģitimitāti arī uh, Eiropas Savienības uh, ierēģņu ievērotajai pozīcijai Ženēvā. Un e, ir ļoti svarīgi, ka mēs joprojām atbalstām uh, individuālus cilvēktiesību aktīvistus un joprojām sastopamies regulāri ar šiem cilvēkiem arī Ženēvā. Un, protams, neviens neapšauba, ka Eiropas Savienība ir ļoti nozīmīgs spēlētājs Ženēvā, kas līdzdarbojas ANO cilvēktiesību padomē. Un uh, Eiropas Savienības dalība valstis arī ļoti augsti vērtē to, kā mēs uzstājāmies Ženēvā, cik uh, sadzirdama bija mūsu balss un Eiropas eh, Savienības balsī ir jābūt tādai uh, vienotai, eh, tā jāskan unisonā, protams, pie tā vēl jāstrādā, tas arī nevienu nepārsteigs. Tālāk rezolūcija par bezpilota lidmašīnām. Šai rezolūcijai arī um, pievērs daudz uzmanības, NVO to uztvēra ļoti atzinīgi, arī īpašais referents atzinīgi izteicās, bet jāsaka, ka ES dalību valstu nostājas par šo jautājumu bija ļoti, ļoti atšķirīgas. Bija dažas dalību valsts, kas pat šo rezolūciju neatbalstīja ANO cilvēktiesību padomē, to skaitā apvienotā karalista un Francija. Kas man e, vēl šķita uzkrītoši? Diemžēl globālā pretestība pret LGBT tiesībām ir kļuvusi vēl spēcīgāka. Dienvidāfrika atsakās uh, atbalstīt vēl vairāk iniciatīvu. Es domāju, ka līdz ar to uh, Eiropas parlamenta izteikšanās par šo jautājumu nenāks par ļaunu, un, protams, Eiropas Savienības dalību valstīm ir kaut kas jāsaka šajā kontekstā, bet, protams, mums ir jāsaprot, ko mēs teiksim, kā mēs teiksim jo uh, ANO augstais cilvēku tiesību komisārs Navibilā kundze mūs brīdināja, ka LGBTI tiesības uzskata bieži vien par uh, rietumu cilvēktiesību propagandu un galvenokārt ir uh, jāpievērš izglītībai. Priekšsēdētājs kundze, es domāju, ka šī delegācija mums sniedz daudz mācību, ko mēs varam izmantot, gatavojoties nākamajai delegācijai, nākamā sasaukuma laikā. Protams, es saprotu, ka mēs visi esam ārkārtīgi aizņemti un bija patiešām ļoti bēdīgi skatīties, ka nebija vairāk parlamentu deputātu ieradušies Ženēvā un nebija pārstāvēts tāds plašāks politiskais spektrs. Ja sekretariāts eh, vēlas, es, protams, varu jums arī dot vairākus padomus. Domāju, ka tas uh, ir iespējams un abas puses būs tikai ieguvējis. Mums vienam otru ir ko mācīties. Paldies! Thank you. Uh, before... Paldies! Pirms dot vārdu Čāmpas kundzei no Eiropas ārējās darbības dienesta. Uh, Eh, varbūt eh, nedaudz par eh, rezolūcijām, kas bija prioritāras. Es atminos, ka mēs apspriedāmies ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, mēs ieguvām daudz informācijas un arī cilvēki mums lika pie sirds, kas mums būtu jāņem līdz kā ceļamājas, par ko būtu vērts apspriesties Eiropas parlamentā, un mēs arī dzirdējām, ko mēs varētu darīt, kurās jomās mēs varētu darīt vairāk, kurās turpretī mazāk, kur mainīt savu metodoloģiju, un mēs, protams, ņēmām vērā arī paustās bažas. Tas jāpatur arī prātā, runājot ar Eiropas Savienības dalību valstīm. Pašā sākumā mums paziņoja, ka cilvēktiesību aktīvisti un organizācijas uh, Eh, vairs nevar tik aktu, aktīvi piedalīties eh, cilvēku tiesību pasākumos, jo jāsaka, ka viņiem paliek aizvien mazāk vietas. Bija arī um, klusuma brīdis, ko ievēroja pilsoniskā sabiedrība, lai. Uh, godātu Čaunu Šolī, ķīniešu aktīvista piemiņu, bet Ķīnas delegācija pārtrauc šo klusumu brīdi. Nu, redziet, kā tas notiek, kas notiek ar eh, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, ka tās arī mēģina uh, paust savu viedokli. Pagājuši gadu Šrilankas vēstnieks draudēja cilvēktiesību aktīvistiem, ja viņi uzstāsies Ženēvas cilvēktiesību padomē, tad uh, viņi tiks izsekot, tad uh, viņi par to dabūs samaksāt. Jā, jāsaka, Pilē kundzes termiņš, pilnvar laiks um, tuvojas noslēgumam, un viņa mums paziņoja, ka viņa labprāt uzaicinātu, lūgtu, lai mūsu komiteja pauž atbalstu cilvēktiesību aktīvistiem un, protams, mums jādomā, kā labāk īstenot uh, starptautiskās cilvēktiesību normas un instrumentus. Bija ļoti uh, Es domāju, ka mēs arī uh, šīs runas video ierakstu varam parādīt citām parlamentu komitejām. Tas noteikti būtu ļoti vērtīgi. Čāmpas kundze, ja jūs varētu īsumā pastāstīt par dažām rezolūcijām, Eh, kas tika pieņemts šajā cilvēku tiesību padomus sesijā. Tas būtu ļoti jauki. Paldies, priekšsēdētājs kundze, labvakar! Pašā sākumā, protams, vēlējos pateikties eh, par to, ka Eh, jūs devāties uz Ženēvu, ir ļoti jauki, ka jūs eh, sakojat cilvēktiesību padomē notiekošajam. Ja eh, jūsu apmeklējums patiešām notika īstajā brīdī, tas arī um, nesazināms augļus un ir ļoti jauki, ka jūs atbalstāt mūsu galvenās prioritātes un iniciatīvas. Šodien es varu veikt tikai tādu pagaidu izvērtējumu, jo uh, Eh, padomes eh, secinājumi vēl nav gatavi. Mēs pieņēmām 40 rezolūcijas, tagad um, delegāciju vadītājiem uh, viss informācija ir jā, jāapkopo, pirms viņi dodas nākamnedēļ atpakaļ uz savām mītnes valstīm. Bet uh, Jāsaka, ka ES prioritātes un iniciatīvas patiešām bija veiksmīgas. Nu, pieskaršos vairākām rezolūcijām. Rezolūcija par Mjāņmu Birmu tika pieņemta bez balsošanas un. Uh, Eh, tur nepiedalījās eh, attiecīgā valsts. Es domāju, ka mēs varējām garantēt labu līdzsvaru, atzinīgi vērtējot valstī sasniegto progresu, bet eh, ne, nekavējāmies arī kritizēt to, ka visi izaicinājumi joprojām nav pievērēti. Un, Komisāri, var, cilvēktiesību komisāres pilnvaru termiņš ir pagarināts, un tālāk uh, um, creates a tasking to the Office of the High Commissioner. Tika runāts arī par uh, Korejas gadījumu, un uh, mēs sazinājāmies arī ar Japāns vēstnieku, un tiek domāts, uh, ka šo jautājumu varētu nodot arī izskatīšanai starptautiskajā krimināla tiesā. Tātad mēs tekstā runājam tā ļoti nepiekāpīgi. Un bija arī balsojums un mums izdevās panākt vienprātību. Ja mēs runājam par balsu skaitīšanu, mēs redzējām, ka mūsu diplomātiskais demaršs ir nesis cerētos augļus un šīs instruments darbojas nu dienu labi, tas sev ir pierādījis praksē, bet tagad arī citas rezolūcijas bērnu tiesības, piekļuve tiesvedības struktūrām. Mēs pieņēmām šo rezolūciju tāpat bez balsojuma un visu beidzot viena no galvenajām uh, rezolūcijām par reliģiju un konfesiju brīvību. Teksta redakcija ļoti līdzinājās pagājušajā gadā pieņemtajai. Mēs arī to pieņēmām bez balsojuma. Jāsaka, ka bija ļoti laba sapratne un domāju, tas ir pareizais ceļš, pa kuru mums iet un e, jāpauž ir atbalsts reliģiskajai brīvībai. Tālāk mēs pieņēmām arī tādu ļoti uh, spēcīgu rezolūciju par Sīriju. Jāsaka, ka tika zaudētas dažas balsis, tikai 32 balsoja par, 40 pret, un pēdējā sesijā šis skaitlis bija nedaudz mazāks. Tātad jāsaka, ka spēku samērs padomē ir mainījies, un to var arī redzēt eh, pēc tā, kā valstis izturs balsojot, un, protams, eh, mums ir jāturpina būt ļoti piesardzīgiem tālāk. Šrilanka priekšsādātais kundze jūs jau minējāt. Rezolūcija eh, ir runāts par to, ka cilvēktiesību komisārei ir jābūt tiesībām izmeklēt 2009. gadā notikušo un darīt to bezparteiskā un neatkarīgā veidā. tika arī atlikts kāds lēmums, tas gan reti notiek cilvēktiesību padomē, tika runāts par šo neatkarīgo izmeklēšanu un galu galā rezolūcija tika pieņemta ar 23 balsīm par. Nu, tas visā visumā bija apmierinošs rezultāts, ņemot vērā to, kāds tagad ir valsts sastāvs padomē, jo 25 balsis tika dots pagājuši gadu. Un visu beidzot, īpašais uh, cilvēktiesību referents Irānā varēs darboties ilgāk, jo viņa pilnvaru termiņš tika pagarināts, un mēs runājam arī par situāciju vairākās Āfrikas valstīs, uh, uzsvērām to, ka ir ļoti veiksmīga sadarbība ar Āfrikas grupu, un tas patiešām mums ir ļoti svarīgi. Un Tas nozīmē, ka eh, tādas rezolūcijas, kas ir veltītas atsevišķām valstīm, tiek atbalstītas, un mm, valstu skaits paplašinās, un Lībija atturējās balsojot par eh, rezolūciju, kas bija veltīta tieši šai valstī, bet uh, uzklausīja, patiešām viņa ausis bija atvērts kritikai. Tālāk bija divi paziņojumi par Ēģipti, paziņojums par Ukrainu. Un bija arī uh, ziņojums par Ķīnu, ko mēs pieņēmām, tāds visai strīdīgs, un tas patiešām uh, jāsaka, arī pilsoniskās sabiedrības organizācijām um, bija diezgan liels grūtības, tika iesniegti vairāk grozījumi eh, rezolūcijai, kas veltīta cilvēku tiesību aktīvistiem un uh, iespējām pilsoniskai sabiedrībai um, arī protestēt. Teksts netika pieņemts. Un jāsaka, ka tā bija rezolūcija, par kuru vienojāmies vienprātīgi, pa, pirms diviem gadiem, diemžēl tagad tā tika noraidīta, un tas patiešām ir ļoti bēdīgi, jo uh, Tas, zināmā mērā, ir saistīts ar uh, valsts sastāvu padomē. Sastāvs bija uh, ļoti tāds uh, sarežģīts. Uh, pagājuši gadu gan situācija bija nedaudz labāka, mums bija lielāks iespējas manevrēt, un gribu tikai paziņot, ka mums ir jāvērtē, kā valstis balso, kāda ir viņu uzvedība, eh, kādēļ viņas tā dara, un nākamā nedēļa kohom tikšanās brīdī mēs par to arī apspriedīsimies, lai varētu apspriest arī rezultātus. Investīcijas un ES aktīvā iesaiste uh, cilvēktiesību padomes norisēs tiek augsti vērtēta. Jūsu atbalsts mums ir ļoti, ļoti svarīgs, izcevišķi ņemot vērā arī dialogu ar eh, visām padomē esošajām valstīm. Mums ir jāsazinās arī ar tām valstīm, kuras ir iespējams eh, ietekmēt nedaudz vairāk, domājot arī ilgākā laika termiņā, eh, paskaidrojot, kādēļ, piemēram, kāda rezolūcija par cilvēktiesību aktīvistiem, eh, pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem mums ir ļoti svarīga arī jāuzsver pamatiesību nozīme. Un vēl lēmums par uh, neatkarīgiem ekspertiem, kam ir īpašās pilnvaras, uh, 18 vai 19 cilvēki ir jāieceļ šajā amatā, bet e, ņemot vērā izmaiņas pēdējā brīdī, e, tātad šo pārstāvju e, saraksts galu galā par to mēs nebalsojām, un, jo daudz valsts uzskatīja, ka tajā nav iekļauts pietiekami daudz sieviešu, tātad mums pie tā vēl vēlāk būs jāatgriežas. Tas šķiet būs viss, ko es varu jums pastāstīt, un, un liels paldies, ka turpināt izrādīt interesi par mūsu aktivitātēm. Un uh, arī uh, paužat atbalstu. Paldies! Priekšsēdētāji turpina gribu pateikt, ka mēs apmeklējām Irānas um, vēstnieku Ženēvā. Un ir uh, patiešām prieks dzirdēt, ka arī īpašais uh, referents varēs turpināt savu darbu. Paldies par uh, jūsu izklāstu. Un, manuprāt, mēs jau apspriedāmies, ka kāds no mūsu kolēģiem varētu doties uz cilvēktiesību sanāksmi jūnijā. Un jāsaka, ka ES rezolūcija ir veltīta Baltkrievijai un mēs pieminējām arī Saharo balvas laureātu, kas nevarēja ierasties Eiropas Savienībā to saņemt. Un tā tad jāsaprot, ko mēs varam darīt. Un es domāju, ka Ženēva ir ieinteresēta mūs uzņemt. Paldies visiem, kas palika līdz sanāksmes beigām, vai kāds kaut ko vēlas piemetināt? Nē. Tad e, šī ir pēdējā apakškomitejas sanāksme šajā sasaukumā. Gribēju pateikties visiem sekretariātam, tehniķiem, pilsoniskai sabiedrībai, e, dažādiem komisijas pārstāvjiem. Priekšsēdētāji saka paldies arī tūkiem un domāju, ka mūsu tikšanās patiešām bija auglīgas un esam arī pieņēmuši vairākus labus lēmumus, kas e, uzlaboja cilvēku dzīvi. Un nākamā droā apakškomitejas sanāksme notiks jūlijā 2014. gadā. Un vēlāk jūs uzzināsiet arī, eh, kurā dienā īsti. Paldies!